No, to, uh, invite... Es gribēju vienkārši aicināt referentus un arī pārējos varbūt sniegt pašu aktuālāko informāciju par to, kāds progress ir trialogu sarunās. Esmu priecīgs ka eh, Šalamos kungs, eh, kas ir, ziņo, kas ir referents patērētāju produktu drošības, drošuma jautājumos, es došu viņai vārdu, varbūt viņa varētu pastāstīt, kādā veidā turpinās eh, notikumi, kāds ir progress, vai progresa nav, vai ko mēs varam sagaidīt šai ziņā. Koren Langens kundze šeit nav. Tādā gadījumā es droši vien īsumā uh, varbūt gribējuši jums tad pastāstīt, kas tad notiek ar publisko iepirkumu un rēķinu izrakstīšanu. Tas ir ļoti svarīgs, eh, ja ir runa par uh, rēķinu piesūtīšanu. Uh, from her role in local government. Attiecībā uz uh, pašvaldībām un pašvaldību iepirkumiem mēs esam strādājuši kopā ar ēnu referentiem un esam šo priekšlikumu uzlabojuši. Mēs tagad esam uh, panākuši vienošanos pēc trīs trialogiem. Jūs noteikti atcerēsieties, ka Langinam tika dots uh, mandāts vadīt šīs sarunas. Viņš rītdien mūs iepazīstinās ar šo dosie un gribēs no saņemt jums arī apstiprinājumu. Šajos jautājumos mēs detalizēti šajā pēcpusdienā neiedzināsimies. Ak jā, tiešām. Langenis ir klāta, Langenis kundze ir klāta, tāpēc viņa jums varēs pastāstīt sīkāk par šo lietu. We'll find you a seat around this side, I think. Šķiet, ka esam jums nozīmējuši vietu šeit, šajā pusē. Es gribētu aicināt Kornelis Lainis kundzei pastāstīt eh, par šo jautājumu pēc maza brīža, bet tagad par otro trialogu. Tas eh, notika par pēdējo jaunā likumdošanas ietvera dokumentu, un šeit eh, tas tika atlikts tāpēc, ka padome ir ieviesusi dažādas izmaiņas un līdz ar to šis dokuments ir atkal nosūtīts mums atpakaļ. Padome ievies dažādas izmaiņas, kas mums nešķita pieņemamas, taču tagad esam vienojušies par spiedienu iekārtu direktīvu, un šī direktīva e, tiks nodot jums balsošanai. Šķiet, ka tas notiks rīt vai pēc pāris dienām. Jebkurā gadījumā mēs esam beiguši darbu pie e, šīm spiedienu iekārtām. Uh, Kornelis Langenis kundze, pirms jūs ieradāties, es informēju cilvēkus par eh, rēķiniem. Vai eh, jūs varētu mūs informēt par šo situāciju no jūsu viedokļa? Paldies priekšādātājs atvainojos, kas ierados par vēlu. Diemžēl arī nedzirdēju jūs ievadvārdus. Pavisam īsi varu teikt, ka trilogā mēs vienojāmies. Tad, tad eh, piekrišana ir gaidāma, kā jau tika runāts, koncesijas ir pieņemtas piemērošanas jomā. Vispārējās normas tagad ir konkretizētas, tātad attiecas, tas attiecas uz datu aizsardzību un uz elektronisko rēķinu galvenajiem elementiem. 36 mēneši, kuru laikā ir jānodrošina standarta pielāgošana, uh, Šajā laikā notiks arī izmēģinājuma periods un tiks arī domāts par izmaksu pielīdzināšanu. Vislielākie strīdi bija par piemērošanas laiku. Tātad 18 mēneši tie būtu centrālajās iestādēs, un 6 mēnešus vēlāk, tad 24 mēnešus vēlāk uh, papildiestādēm. Es ceru, ka kopumā uh, Šis rezultāts ir visnotaļ apmierinošs. Noteikti vajadzētu pateikties mūsu priekšēdētājiem, kurš patiešām cīnījās attiecībā uz laika grafikiem, un viņam arī izdevās padomu pārliecināt par šo kompromisu, un padoma līdz ar to arī piekrita šim kompromisam. Paldies! Es vienkārši rīkojos komitejas vārdā. Mēs cenšamies panākt to, par ko jūs nobalsojāt. Es domāju, ka mums bija laba sadarbība arī ar jums un ēnu referentiem. Rīt par to notiks balsojums. Noslēgumā par trilogiem es gribētu aicināt Šaudmauzes kundzi mums īsi pastāstīt, kas ir noticis patērētāja aizsardzības jomā, un šķiet arī par tirgu uzraudzību jūs varētu parunāt. Jā, paldies priekšādētāji, var izteikties par visu pakotni. Dānijā mums, mēs parasti sakām, ja nav nekādu ziņu, tad tās ir labas ziņas, bet šajā gadījumā mums nav nekādu ziņu no padomes, un mūsuprāt, tās ir sliktas ziņas. Es gribētu visam skaidri teikt, ka mums neizdosies panākt vienošanos ar padomi līdz šī sasaukuma beigām. Es vienkārši tam vairs neticu. Un tieši tāpēc es vairāk kārt esmu atkārtojusi, ka mēs tagad plānojam doties uz plenāru sēdi ar ziņojumu. Mēs spriežam par to, kurā brīdī mēs šo ziņojumu varētu skatīt plenārsēdē. Mēs visi uzskatām, ka ir ļoti būtiski nodrošināt pietiekam daudz laika gan debatēm, gan arī balsojumam. Un pašlaik jau aprīļa plenārsēdi, kas ir pēdējā plenārsesija šajā sasaukumā, jau ir diezgan aizņemta, ļoti daudz balsojumu eh, šajā nedēļā ir paredzēts. Īsti nezinu, kurā plenārsēdē mēs šai ziņām varēsim skatīt, bet mēs mēģināsim atrast labu brīdi šī ziņām izskatīšanai, un tik līdz kā es kaut ko vairāk zināšu, tā es jums par to ziņošu. Tātad, tik līdz es zināšu kaut ko par datumu, tad es un Pītikainin kungs sasāksim kopā ēnu referentus, lai mēs varētu apspriesties, kā rīkoties. Iespējams, mums vajadzēs rast jaunus kompromisus varbūt vajadzēs kaut ko izmainīt ziņojumā, vai arī nē. Mēs jebkurā gadījumā organizēsim, organizēsim diskusijas par šiem jautājumiem, tiklīdz mēs zināsim, kad šis ziņojums tiks skatīts plenāra sēdē. Tas būtu viss no manas puses, tātad nekādu īpašu jaunu ziņu nav. Jā, mēs esam par to sprieduši jau vairāk kārt, bet, protams, tas mums liek vilties, mums visiem, ja mēs nespējam panākt nekādu progresu. Atcerēsimies, ka mēs par šo priekšlikumu balsojam jau oktobrī. Attiecībā uz plenārsēdi mēs pašlaik uh, vadam sarunas ar politiskajām grupām, lai nolemtu par galīgo darbu kārtību. Ja mēs uh, panāksim, ka uh, mēs atrodam pietiekam labu brīdi, uh, šim uh, ziņojumam, tad uh, mums vajadzētu arī par to spriest, jo uh, šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Uh, varbūt to vajadzētu darīt martā. Uzskatu, ka pēdējā aprīļa plenāra sesijā būs pārāk daudz dažādu jautājumu, un pagājušajā nedēļā priekšsēdētāja konferencē mums stāstīja, ka pastāv lieli draudi, ka uh, Uh, vajadzēs uh, ierobežot pēdējo balsošanas laiku, jo tiek iesniegts arvien vairāk priekšlikumu. Es ceru, ka arī politisko grupu sekretariāti to sapratīs. Tagad mēs esam oficiāli pieņēmuši lēmumu, un tas nozīmē, ka mums vajadzētu rīkoties pēc iespējas ātrāk. Uh, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Paldies! Tagad es gribētu ķerties pie mūsu ziņojuma projekta izskatīšanas. Tātad te ir runa par priekšlikumu direktīvai starp uh, dalībās pārvaldes iestājošu sastarpējā palīdzība un šo iestāžu un komisijas sadarbība, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu. Mūsu reference ir Koreja de Campos, īpaši gribētu sveikt Rosu kungu, uh, kurš tikai nesen mums pievienojās un kuram jau tagad tiek piešķirta ļoti svarīga loma. Redz no liberāļiem arī Oliju Šmitu un Ešlīs Foks ir mūsu referents. Es īsti nezinu, vai Meklārkins kundze ir klāt. Šķiet, ka no zaļajiem neviens nav ieradies, bet mēs noteikti vispirms uzklausīsim mūsu referentu, pēc tam ēnu referentus, un tad dosim vārdu arī citiem deputātiem, kas vēlas izteikties. Gribu redzēt, vai arī komisijas pārstāvi ir klāt. Jā, Ženakis kungs no komisijas, vai es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu? Zenakis un Konstantopulus. Viņš parasti labo uh, veidu, kā es izrunāju viņa grieķu uzvārdu. Zenakis ir no Olaf vienības, kas ir atbildīgs par šo jautājumu, un es došu viņam vārdu tūlīt pēc pirmās viedokļa apmaiņas. Tātad vispirms došu vārdu mūsu referentam. Ah, okay. Uh, eh, Prezidenti, karš e kolēģi. Priekšādātāji, godājumie kolēģi. São dos consumidores europeus. Mas não só, é também para eh, os. Šie jautājumi ir ārkārtīgi būtiski, ne tikai, uh, lai aizstāvētu finanšu intereses, bet arī, lai um, nodrošinātu labu sadarbību starp muitas iestādēm. Uh, 97. regula ir spēkā un uh, tā darbojas, bet tā ir arī daudz trūkumu, kas rada ārkārtīgi lielus sarežģījumus komisijas ietekmes izvērtējumā. Muitas ierēģiem nav pilnīgi nekādu iespēju pārbaudīt, vai uh, tas, kas ir iekļauts deklarācijā attiecībā uz preču izcelsmi, patiešām atbilst tam, kas ir konteinerā. Tāpat arī uh, ir uh, tranzīta sistēma, kas tiek nodrošināta ar dažādām vizuālām pārbaudēm, kas tiešām ir ļoti ierobežotas. 2011. gadā dalībvalstis ziņoja par uh, 177 miljonu zaudējumiem, kas rodas šādu pārkāpumu dēļ. Un tas viss saistās ar nepareiziem aprakstiem attiecībā uz transportētajām precēm. Uh, taču tie ir vienīgie zaudējumi, par kurajām zelībvalstis ziņo. Īstenībā, īstenībā reālie zaudējumi ir daudz lielāki. Tiek arī nu, vēroti ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi attiecībā uz preču transportēšanu, un tie ir 12 miljoni eiro gadā. Kaut arī nav nekādu konkrētu datu, tas nozīmē, ka šeit ir 300 eh, tūkstoši dažādu krāpšanas gadījumu. Olaf eh, izmeklēšanā mēs zinām, ka 3 līdz 7 mēnešu kavēšanās, lai iegūtu dokumentus par lietām, um, galu galā rada ļoti daudz zaudējumu. Revīzijas palāta 2010. gadā veica revīziju un teica, ka no 274 deklarācijām 49 uh, uh, bija kļūdainas, un tiešie zaudējumi līdz ar to bija gandrīz vairāk nekā viens uh, nekā puse miljons eiro. Šo naudu nevar iekasēt, un līdz ar to tā nenokļūst Savienības budžetā. Tā ne tikai netiek iekasēta, bet eh, tas, ka to arī nevar atgūt, nozīmē, ka pastāv iespēja, ka noziedzība tiek uh, vēl vairāk uh, veicināta un stimulēta. Mums ir jāpārskata arī vienotā tirgus drošība, lai mēs nodrošinātu augstāku patērētā aizsardzību un labāku vienotā tirgus funkcionēšanu. Ņemot vērā krāpšanas apmērus, ir jānodrošina labi novēršanas mehānismi gan dalībvalstīs, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Noslēgumā es gribētu mazliet parunāt par manis iesniegtajiem grozījumiem attiecībā uz saturu. Sestais um, grozījums atbilst pirmajam pāntām. Un esmu šeit arī skaidrojis definīciju pakalpojumu sniedzējiem. Septītais grozījums attiecas uz 16a pāntu, kas ir jauns pāns, un šeit ir runa par pierādījumu atzīšanu tiesā. Šīs grozījums izriet no komisijas priekšlikuma attiecībā uz to, ka šie pierādījumi ir jāatzīst dalību valstīs. Es šeit pieļauju iespēju, ka tiek arī nodrošināta spontāna pierādījuma iesniegšana. 18a pants datu inventārs. Pašlaik mēs eh, pētam tikai konkrētus eh, konte konteineru transporta veidus Eiropas Savienībā, bet mums vajadzētu nodrošināt, lai komisija e, ietvertu arī e, transportu pa gaisu vai arī pa ūdeni. Tāpat arī 18. pāns pašlaik netiek nodrošināta datu iesniegšana attiecībā uz personām. Bet eh, tā kā ir paustas bāžas par eh, šī tiesība akta sagatavošanu, mēs redzam, ka mums ir vajadzīgs vairāk skaidrojumu. Pašlaik mēs redzam, ka šie personas dati netiek paredzēti. 22. un 23. Punkts, punkts par regulas interpretēšanu. Lai nodrošinātu, ka šie tiesību akti tiek pietiekami labi, labi īstenoti, dalību valstīm vajadzētu iesniegt eh, informāciju komisijai pēc tās lūguma. Ekonomiskais operators līdz ar to ir atbildīgā puse, kam ir jāsniedz prasītie dati, un šie dati ir jāsniedz divu nedēļu laikā pēc lūguma izteikšanas. Pašlaik mēs varam konstatēt, ka daudzas dalībvalstis neatbild uz komisijas informācijas pieprasījumu. Uh, noteiktajā laikā, vai nu tāpēc, ka viņiem nav vajadzīgo resursu vai citu iemeslu dēļ. Līdz ar to šis process nevar turpināties. Pēc šī divu nedēļu perioda komisijai vajadzētu piešķirt pilnvaras vērsties pie dalībās tieši, lai tā iegūtu vajadzīgos datus. Līdz ar to šis process būtu gan efektīvs, gan ātrs. Divu nedēļu periodā vajadzētu nodrošināt, ka uh, nenotiek funkcija dubultošana, bet ja netiek sniegta atbilde, tad tas eh, tiktu nozīmē, tas, tas nozīmētu, ka dalībās piekrīt. Šeit parādās vēl kāds punkts. Es gribētu norādīt uz problēmām angļu un nīderlandiešu valodas tulkojumā. Tātad te ir runa par dokumentiem, kas jau ir iztulkoti. 22. grozījums. Tam būtu jāskatās šādi. Komisijai pēc dalībvalstu lūguma vajadzētu, un nevis otrādi, proti kā tagad, kur ir teikts, ka pēc dalībvalsts lūguma. Es gribētu arī norādīt, ka ir tulkojums sagrozīts uh, pāntā 1A2. Šeit ir nepareizi pēc tam iekļaut atsauces šo pantu pārējos punktos. 25. grozījums. Pārbaudes attiecībā uz trešajām valstīm. Komisija var izmantot oficiālus dokumentus no trešās valsts, eh, pat ja tā nedarbojas konkrētajā valstī. Nedrīkstētu būt tā, ka tiek veiktas eh, savienības misijas, tiek eh, izdota nauda, un pēc tam šie dokumenti nav pieejami. 29 un 30. Šeit ir runa par um, laika uh, termiņiem. Protams, pastāv iespēja, ka notiek aizkavēšanās. Pašreizējā regulā ir paredzēti 3 līdz 5 gadi. Pašlaik tiek minēts, ka te ir runa par 5 līdz 7 gadiem. Tas nozīmē, ka datu paturēšana vienkārši būtu jau noticējusi. Attiecībā uz šiem grozījumiem un arī attiecībā uz datu aizsardzību formulējumus regulā vajadzētu vienkāršot. Mēs vienmēr atsaucamies uz 1994. gada regulu, kas ir jāizteno obligātā kārtībā, un tieši tāpēc to nevajadzētu vienmēr piemē, piemērot. 12. februāris ir termiņš grozījuma iesniegšanai, par grozījumiem mēs eh, runāsim 18. martā, un ja nekas negrozīsies, tad plenārsēdē mēs balsosim aprīlī. Paldies! Uh, paldies par šādu paskaidrojumu, kas bija tiešām ļoti skaidrs un saprotams. Un, protams, referentam nav viegli strādāt ar grozījumiem jau esošā regulā, tā kā liels paldies vēlreiz par detalizēto darbu. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Vispirms Rosa kungs lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies! Ja mēs gribam aizsargāt Eiropas Savienības un mūsu uzņēmumu finanšu intereses, kā arī patērētāju finansiālās intereses, mums ir jāuzlabo muitas likumdošanas piemērošana un sadarbības starp dalību valstu muitas iestādēm. Tādēļ mums ir jādod komisijai un dalībvalstu iestādēm līdzekļi, uh, lai ko tās varētu piemērot šīs likumdošanas pārkāpumu gadījumos. Es piekrītu referenta pieejai. Tajā pat laikā ir vairāk svarīgi aspekti, par kuriem gribu jums pastāstīt. Piemēram, pakalpojumu sniedzēja saņemto datu direktorijas 8. grozījums un 16. grozījums. Ir svarīgi, lai e, šī sensitīvā informācija tiek pienācīgi aizsargāta un lai tas notiktu dalību valstu un uzņēmē interesēs. Ir vairāk grozījumu, piemēram, 19., 20., 21 kur referents izdara grozījumus pāntos par datu aizsardzību. Principā es piekrītu šiem grozījumiem, jo te iet runa par vairāk tādām tehniskām izmaiņām, bet mums ir jāraugās, lai mums nebūtu problēmas nākotnē ar Libe komiteju. 22. un 23. grozījumā kur iet runa par to, kā komisija var saņemt nepastarpināti informāciju no ekonomikas operatoriem. Šis atkal ir ļoti jūtīgs jautājums, jo no vienas puses mums e, ir jāaizsargā gan patērētāji, gan arī uzņēmumi. Vai tas nozīmē, ka mēs respektējam subsidiaritātes principu, ja mēs ļaujam uz komisijai iejaukties mūsu uzņēmumu darbībā? un vai šīs normas tiešām sniegs vajadzīgo aizsardzību patērētājiem. Tālāk par muitas identifikācijas datu glabāšanas ilgumu un par administratīvo uh, lietu izmeklēšanu vai krimināllietu izmeklēšanu. Šeit referenti ierosinātais termiņu pagarinājums e, šai uzglabāšanai uzskatu iet par tālu. Patreiz spēkā esošie trīs un seši gadi man šķiet ir pietiekami, bet es esmu gatavs apspriest gan šos, gan citus punktus, gan ar Kampas kungu, gan arī ar pārējiem kolēģiem turpmākajās nedēļās. Paldies! Paldies Rosa kungam! Šmita kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Gribu pateikties referentam par paveikto darbu. Man šķiet, ka jūs esat ļoti labi pastrādājis, un kā priekšsēdētājs teica, darbs nebūtu nebija viegls, un mums ir jārīkojas nekavējoties, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim šo likumdošanu uh, apstiprināt. Domāju, ka šis darbs ir ļoti saulaicīgs, jo dokuments ir īpaši politisks, jo te iet runa par naudu, par krāpšanu un korupciju. Un es domāju, ka mēs visi esam lasījuši pagājušās nedēļas ziņojumu, kad komisāra Malmstrom publicēja pirmo ziņojumu par korupciju Eiropas Savienībā. Un uh, jāsaka, ka sabiedrības korupcijas uztver Eiropas Savienībā ir 76%. Jā, varbūt tā varētu būt Lielbritānijā, bet es tiešām biju pārsteigts, jo pat uh, manā valstī tas būtu ļoti augsts rādītājs. Bet, nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Un tādēļ es domāju, ka mums ir jārīkojas neordināri un jāaizsargā Eiropas Savienības intereses. Es vienmēr Eiropas Savienību esmu uzskatījis par muitas savienību, jo ar to arī viss sākās. Un no šī viedokļa raugoties, kolēģis Ross jau runāja par subsidiaritātes principu ievērošanu, um, Tas ir dzeltenās kartiņas vārds, kas vienmēr tiek izmantots un piesaukts, un es to, protams, respektēju, bet tajāpat laikā to nedrīkst ļaunprātīgi izmantot. Un es domāju, ka šajā gadījumā mums ir jādomā par Eiropas Savienības interešu aizsardzību, un es domāju, ka mēs pie, pilnīgi leģitīmi to arī varam darīt. Es domāju, ka komisijai un Olaf ir jābūt pietiekam iedarbīgiem ieročiem, lai cīnītos pret uh, krāpšanu, pret korupciju, un viņiem ir jābūt eh, tiesībām iejaukties vai komunicēt tieši ar, eka, ar uzņēmumiem. Jā, situācija ir jūtīga, bet jāsaka, ka mēs zaudējam pārāk daudz līdzekļus. Referents ierosina dalību valstīm dot eh, divu nedēļu laiku pēc paziņojuma saņemšanas. Nu, varētu teikt, ka tas ir taisnīgi, uh, jo eh, šis priekšlikums regulē sadarbību starp dalību valstīm un komisiju, nevis starp komisiju un uzņēmumiem. Bet, kā jau norādīju, mums vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu uz dalību valstīm. Man šķiet, mēs pārāk eh, labdabīgi pret tām izturamies un bieži tās tiek caur sveikā Mm, es padomāšu par grozījumiem šajā virzienā. Es piekrītu arī referentām par datu aizsardzības direktīvu, un arī jūs, Roskungs, to pieminējāt. Un, lai arī mums ir nepieciešami strikti noteikumi uh, personas datu aizsardzībai, tad no vienas puses, protams, mums ir jāuzmanās, lai nesanaidotos ar Libe, bet vēl jau vairāk jāuzmanās, lai nesanaidotos ar saviem vēlētājiem. Un man šķiet, ka šeit nav pietiekami uh, ūdens necaurlaidīgas normas attiecībā uz personas datu aizsardzību. Tā kā es centīšos sagatavot grozījumus arī par to. Bet savādāk. Es domāju, ka tiešām tā kampus kungs jūs esat ļoti labi pastrādājis. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies aprīlī pabeigt darbu pie šīs likumdošanas. Paldies! Es ceru, ka šī komiteja nav pārāk fundamentālistiska, bet nu redzēsim, kāda varētu būt šī liberalizētākā pieeja. Haidī, vai jūs vēlties izteikties zaļo grupas vārtā? Tālāk um, šķiet, ka Maklārkins uh, kundzei būs atbildi Fokskungam. Vispirms Maklārkins kundz lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Foksa kungs lūdzu man pateikt, ka viņš piekrīt lielākai daļai uh, referenta sagatavoto priekšlikumu, un viņš piekrīt, ka visaptverošāka direktīva attiecībā uz tranzīdatiem ir nepieciešams, un viņš arī piekrīt tam, ka komisijai ir jāpieprasa šie dati pēc iespējas ātrāk no dalību valstīm, un viņš piekrīt, ka komisija ir tiesības saņemt šo tranzīta informāciju no uzņēmumiem tikai pēc tam, kad tā ir sazinājusies ar atbildīgajām dalību valsts iestādēm. Tajā pat laikā eh, viņš nepiekrīt tam, eh, eh, ka šeit darbojas uh, Uh, klusēšanas piekrišanas princips. Šī ziņojuma virsraksts runā par sadarbību starp dalībvalstīm un komisiju, un komisija nedrīkst to apdraudēt, sadarbojoties ar ekonomikas operatoriem bez dalībvalsts skaidri paustas piekrišanas. Uh, Nu, ir jānodrošina tiesiskās aizsardzības līdzekļi, lai regulētu piekļuvi un korķējušos pasākums no datu subjektu puses attiecībā uz datiem par viņiem. Un Tāpat viņš norādīja, ka vienots datu bāzes izveidošana, ko kontrolē komisija, varētu būt tārgāka. Un tajā pat laikā uh, eh, Fokskungs ir gatavs sadarboties ar referentu, lai uh, palielinātu caurskatāmību un mazinātu krāpšanas gadījums muitas jomā. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad Man ir prieks mūsu sanāksmē eh, sveikt Zanakis kungu no Olaf, un varbūt jūs varētu komentēt šos priekšlikums arī referenta ierosināto. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka uzaicinājāt man piedalīties šajā sanāksmē. Tā, šī tiešām ir pirmā reize, kad esmu šeit un man ir prieks būt, un man ir eh, prieks arī redzēt e, šo ziņojumu projektu, kas principā atbalsta komisijas ierosinājumu svarīgākajos punktos. Tāpat var teikt, ka šis priekšlikums ir svarīgs, lai cīnītos pret krāpšanos muitas jomā, un referenta ziņojums e, tiešām uh, efektīvi papildina komisijas priekšlikumu. Neskatīšu punktus atsevišķi, bet dažus no tiem pieminēšu. Tātad, kas attiecās uz šī priekšlikuma konsekvenci un saskaņotību, te iet runa par 18c punktu, tas ir, ka datu bāzē nebūs personu identificējoši dati, Un šī saikne, ko viņš izveido starp uh, jauno datu bāzi un esošo datu bāzi, arī ir elements, kas noteikti veicina priekšlikumā konsekvenci un saskaņotību ar jau esošo likumdošanu. Bez tam referents ir pamanījis vairākas normas, kuras nav iekļautas komisijas priekšlikumā, kā piemēram jau 16. A pāns, kas pastiprina pierādījumu izmantošanas iespēju, kas ir iegūti tiesiskās savstarpējās palīdzības e, ceļā. Un šis priekšlikums ir vērsts uz nākotni, jo tas rada pamatu lai analītiskajā darbā iekļautu ne tikai jūras transportu, bet arī uh, aviāciju un dzelzceļa transportu. Un mēs domājām, ka tas nu, ir būtisks progress un uzlabojums. Bez tam gribu pieminēt šo precizējošo priekšlikumu, ko uh, referents ievieš 18. H pantā. Tur iet runa par tiešu piekļuvi uzņēmumu dokumentācijai. Es saprotu šīs diskusijas un eventuālos iebildumus, kas dalību valstīm varētu būt par šādu tiešu piekļuvi uzņēmumu dokumentiem, jo viņi varētu nepiekrist, ka komisija rīkojas pāri viņu galvām un teikšanai, bet es domāju, ka referenta priekšlikums ir ļoti labs kompromiss starp to, kas ir nepieciešams un to, ko dalībvalsts varētu uzskatīt par pieņemām. Tā kā domāju, tas ir ļoti labs kompromiss. Un tas nozīmē, ka tagad arī dalībvalstis varēs eh, piedalīties pierādījumu iegūšanā no uzņēmumiem. Tajā pat laikā gribētu reaģēt uz Rosa kunga komentāru. Es nedomāju, ka komisijā neredz, ka tiek runa par subsidiaritāti. Šī iespēja saņemt dokumentus vai informāciju no privātā sektora un uzņēmumiem jau pastāv. Ir regula, 1996. Um, gada regula 2185, kas ļauj komisijai veikt pārbaudas uz vietām un inspekcijas. Tas nozīmē, ka komisijai jau ir šī iespēja piekļūt dokumentiem nepastarpināti. Protams, sadarbojieties ar dalībvalsts atbildīgajām iestādēm, bet tas nav, ob, tā nav obligāta prasība šādai darbībai saņemt dalībvalsts piekrišanu. Tātad tā vietā, lai nosūtītu divus cilvēkus uz Grieķiju, Itāliju, Somiju, lai iegūtu dokumentus un iztērētu 5000 eiro un vairākas darba dienas, varbūt prātīgāk ir nosūtīt vēstuli attiecīgajiem uzņēmumam, uh, un uh, pieprasīt šo dokumentu. Tā kā te nav jautājumi par subsidiotāti, jo šādas tiesības jau ir atrunātas un paredzētas patreiz spēkā sošajā likumdošanā. Nevarēju pabeigt uh, savu uzstāšanos, nepieminot pūles, ko ir pielicis referents, lai vienkāršotu tekstu. Uh, Mēs visi zinām, kā šis teksts ir ticis gatavots komisijā un cik sarežģīti varētu būt um, īstenot vēlmi tekstus uh, pilnīgi precīzi saskaņot. Protams, referents norādīja uz uh, atkārtošanos, uz to, ka uh, ir atsevišķas eh, vietas eh, tekstā, kas atkārto to, kas jau ir datu aizsardzības regulā. Datu aizsardzības regula 45 ir piemērojama un nav jēgas atkārtot citātus no šīs regulas. Es, protams, atbalstu šādu vienkāršošanu Un noslēgumā priekšsēdētāja kungs gribētu vēlreiz apsveikt referentu par to, ka viņiem ir izdevies ļoti padziļināti un labi izprast šos tehniskos detalizētos jautājumus, jo tiešām dažreiz mums ir grūtības panākt, ka citi komisijas dienesti mūs saprot, tā kā es tiešām uh, vēlreiz apsveicu referentu. Un par to, ka viņš ļoti labi izprot un saprot šo tekstu. Tādējādi arī, protams, veicinot gan vienotā tirgus aizsardzību, gan arī Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību pret krāpšanu. Paldies! Thank you very much indeed. Uh... Liels paldies par šo izklāstu, un tagad es došu vārdu referentam, lai referents apkopotu šo diskusiju, arī izteiktu komentārus, varbūt, ja tādi ir, un arī es gribētu vēlreiz jums izstāstīt par laika termiņiem. Lūdzu, profesor Korēde, profesor Korēde Kampos, jums tiek dots vārds. Muito obrigado, senhor presidente.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 do acolhimento eh, natural destas queixas, temos que passar aos atos. E, por outro lado. Izsaka neapmierinātību, tāpēc mums ir jārīkojas un nevis jāatzīst vienkārši šīs sūdzības, ka tādas eksistē. Mums ir jāceras, ka krāpšanās ar muitas nodevu ir arī uzbrukums um, Eiropas Savienības finansēm. Uh, Mēs nepārtraukti dzirdam, ka mums ir nepieciešams atrast papildu finansējumu, ir nepieciešams, lai finansējuma avoti Eiropas Savienībā būtu noturīgi un ilgspējīgi. Un lūk, šeit mūsu rīcībā jau ir šis mehānisms, tomēr mēs nevaram pietiekami, lai maksimizētu šo ieņēmumu avotu. Mums ir divi mērķi. Vispirms mums ir jāaizsargā patērētāji. Mums ir jāsaprot, kas ir šajos sūtījumos, vai tur ir tiešām tas, kas tur ir deklarēts, un otrkārt mums ir mērķis arī atrast jaunus finansējuma avotus, un jo īpaši Eiropas Savienības institūcijām. Rosa kungs izteica ļoti interesantu domu. Viņš uh, aicināja mūs padomāt vairāk uh, par tādiem varbūt privātiem personiskiem jautājumiem, un es esmu saņēmis arī komentārus no Libe komitejas. To es varētu pieņemt. Viņi gan negribēja rakstīt atziņu, atzinumu paši par šo priekšlikumu. Rosa kungs nepiekrīt galvenokārt šai tiešai piekļuvei personiskajiem datiem, personas datiem. Viņš tam nepiekrīt. Mēs nesakam, ka šāda piekļuva būtu jādod automātiski, varētu izmantot kaut kādas starpniecības institūcijas vai pakalpojums. Ko mēs nevaram pieņemt, ir tas, ka, ka šāds pieprasījums sniegt šos datus, šis pieprasījums, šis procedūra, tas prasa vairākus mēnešus. Tas nozīmē, ka laiks iet uz priekšu, gadi pārvēršas par citiem gadiem, mēneši par gadiem, un tad uh, mēs eh, konstatējam, ka krāpniekiem nav nekādi šķēršļi, viņi var mierīgi turpināt veikt savus eh, nosiecīgos nodarījumus. Tas, ko es piedāvāju, tas ir kompromiss, eh, tomēr esmu gatavs arī turpināt sarunas un virzīties uz priekšu kopā ar kolēģiem, kopā ar ēnu referentiem, lai panāktu mūsu mērķi. šis termiņš, kas pagarinās līdz septiņiem gadiem, esmu pārliecināts, ka mēs varēsim vienoties arī par šo termiņu jautājumu. Liels paldies Šmita kungam par ierosinājumiem. Es pilnībā viņam piekrītu. Mums tik tiešām ir jārīkojas bez fundamentālisma, mums ir jāaizsargā patērētājs, jāiesaist institūcijas, Mums ir komisija un OLAP, un šīm institūcijām ir jāstrādā tiešā veidā, saņemot vajadzīgos datus no operatoriem. Es jau iepriekš teicu, ka divas nedēļas jau ir kompromiss, tomēr mēs varam turpināt sarunas. Vēl viens komentārs par datu aizsardzību. Šeit šo aizsardzību mēs nedomājam, ka vajadzētu aizsargāt krāpniekus, gluži pretēji ir nepieciešams aizsargāt patērētājs. Mēs gribam radīt tādu kā vairogu. Un lai nebūtu tā, ka mēs aizsargājam krāpniekus un, un neaizsargājam patērētājs. Patērētājiem ir tiesības baudīt visas personas datu aizsardzības normas. Es pilnībā piekrītu, ka ir jāuzlabo procesi, kas regulē datu apmaiņu. Foksa kungs arī nāca klajā ar ierosinājumiem un šie ierosinājumi ir pretrunā šim priekšlikumam, priekšlikuma projektā. Ir runa par dalībvalstīm un gadījumiem, ka dalībvalsts uh, noraida un neizpilda lūgumu pēc kaut kādiem datiem. Dažkārt dalībvalsts uh, nedarbojas saskaņā ar noteiktiem termiņiem, un līdz ar to laiks rit uz priekšu, Un es domāju, ka būtu daudzkārt efektīvāk izstrādāt šeit ļoti precīzu procedūru. Komisijai ir savs tiesību mandāts. Un dalībvalstī arī ir tiesības atteikt sniegt kaut kādu informāciju, bet eh, ja tas netiek darīts noteiktā stingrā laika periodā, es domāju, ka mēs varētu vismaz parunāt par tādu laika grafiku, kuru ietvaros varētu pieņemt šādu noraidījumu vai noliegumu sniegt informāciju. Uh, Ja dalībvalsts nesniedz informāciju noteikti termiņā, tad komisija ķeras pie lietas un arī aizsargā visus mūsu kopējās intereses ar saviem līdzekļiem. Atgriežoties pie tā, ka komisijai nav tādas datu vākšanas mehānisma. Uh, Es tam nepiekrītu. Dati šobrīd ir, bet viņi tik ļoti fragmentāri tiek uzlabāti un izkaisīti ir visur, un tas rada problēmas. Šāda informācija eksistē, bet tā nav apkopota, un šāda izkaisīta informācija tā nesniedz simtprocentīgu efektivitāti. Mēs uzskatām, ka dati un integrētais pārvaldības instruments ļaus mums iespēju, eh, ļaus mums reaģēt saulēcīgi un sasniegt mūsu mērķi. Un vēl es gribētu teikt eh, komisijai sekojošu. Es nekad neesmu strādājis muitā, bet es konstatēju, ka muitas ierēģi ir faktiski paši svarīgākie ierēģi, kas būtu jāieceļ kādā atsevišķā valsts struktūrā. Es ļoti cienu muitas ierēģu darbu, un arī muita dod ļoti būtisku finansējumu valstī. Tomēr es gribētu vairāk aizsargāt tieši patērētāju pusi. Un tieši tāpēc šajā ziņojumā ir fokus uz patērētāju ne tikai uh, Ehm, tā, ka, ka mēs meklējam finansējumu avotus. Tādā gadījumā to varētu budžetā, budžeta komitejā izskatīt, bet šis ziņojums tiek izrazīts šeit, tāpēc mēs gribam virzīt mūsu mērķus kā primāros. Labi, paldies par šo ļoti detalizēto atbildi, un, eh, kā es teicu, šeit bija ļoti daudz detalizētas informācijas termiņš grozījumiem. Ir trešdiena 12.00. Es atvainojos, ka tik ātri ir šis termiņš, bet no otras puses jūs visi jau esat strādājuši. Tad 3. martā mēs izskatīsim iesniegtos grozījumus un balsosim 18. martā. Un tad ļoti cerams, ka mēs varēsim arī plenārsēde uh, balsot galējā formā. Mēs vēl runāsim ar Grieķijas prezidentūru, vai viņiem ir iespēja to visu saskaņot. Katrā gadījumā, lūk, šāds ir laika grafiks. Es ļoti ceru, ka jūs visi varēsiet to pieņemt, gan jūs, gan arī ēnu referenti. Un tā, tad mēs gaidām grozījumus, diskusiju 3. martā, un paldies komisijai par to, ka iesaistījāties mūsu sanāksmes darbā. Tā ir pirmā reize, jūs vienmēr varat nākt arī turpmāk pie mums. Paldies! Mēs esam par piecām minūtēm apsteiguši laika grafiku, tomēr Mājer kungs ir ieradies. Es domāju, ka visi interesanti ir uz vietas, tāpēc mēs varam tālāk uzreiz pāriet pie nākamā jautājuma, pie turisma eh, kompleksie ceļojumi un, un atbalstīt ceļojumu pakalpojumi. Vai visi komisijas pārstāvis ir šeit? Tad varbūt vēl vienu minūti dosim. Uh, organizatoriskam jautājumam, lai varētu iesaukt komisijas pārstāvi, jo arī komisijas pārstāvjiem būtu ļoti liederīgi dzirdēt mūsu referenta viedos vārdus. Tad mēs pagaidīsim dažas minūtes, pagaidīsim, kamēr visi iesaistītie ienāk un ieņem savas vietas. Maier kungs tomēr grib četros sākt runāt. Eh, mums būs ļoti īsa pauze, eh, lai Maija kunga asistents arī varētu ierasties, un tad arī komisijas pārstāvis ienāks, un tad mēs turpināsim tad pēc dažām minūtēm pulksten četros. So, ladies and gentlemen, according to me, it is exactly four o'clock. Tieši pulkstens četri rāda mans pulkstens. Es domāju, ka mums būtu jāsāk. Es gribētu atgādināt kolēģiem, ka mums ir rakstīts, ka, ka, ka piešķirtie šie laika termiņi katram ziņojumam ir indikatīvi. Gribētu jums vienkārši atgādināt, ka nevienmēr mēs pārsniedzam laiku, dažkārt mēs arī iekļaujamies un izdarām kaut ko ātrāk nekā paredzēts. Es sveicu Mājera kungu ar lielu prieku un arī visus uh, ēnu uh, referents un viņu vietas izpildītājs. Arī sveicu komisijas pārstāvjus uh, Kosta Petris un Maķa kungs. Vai jūs, uh, Maķa kungs, runās ļoti labi? Un vēl citi atbalstītāji no komisijas. Tad mēs izskatīsim kompromisu grozījumus. Rīt mums paredzēts balsojums par šo ārkārtīgi svarīgo priekšlikumu. Mums ir 16 kompromisu grozījumi. Es gribētu dot vārdu referenta kungam. Viņš mums izstāstīs pašādzīs par darba rezultātiem un tad ēnu referenti. Kooperātī kungs mums ir Šmita kungs uh, aizstāja citu kungu, kas ir Aldes ēnu referents tad no zaļo grupu, Maklārkina no ECR. Un nu, tā tad ir šādi ēnu referenti. Un bez liekas kavēšanās es, Mājer kungs, došu jums vārdu. Jūs pastāstīt lūdzu par kompromisu grozījumiem. Jā, danke. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Godāmie kolēģi, mums ir iesniegti 435 grozījumi un vēl papildus 100 grozīju no transporta komitejas. Kopā ar ēnu referentiem mēs e, izstrādājām 16 kompromisus piecās sanāksmēs kopā ar e, ēnu referentiem. Un es gribētu teikt, ka katru reizi šīs sanāksmes bija ļoti rezultatīvas un konstruktīvas. Jo īpaši pagājušajā nedēļā pēdējā sanāksmē, kad uh, Tur ar klātesošajiem kolēģiem mums izdevās uh, panākt, ka svarīgākajos punktos esam uh, pieņēmuši kompromisus. Sākšu ar pašu pirmo un pašu svarīgāko grozījumu. Salīdzinājumā ar komisijas piedāvāto tekstu mēs uh, šeit klik uh, srū pieju izņemam no piemērošanas likuma. Tātad te ir runa par komplekso ceļojuma direktīvu un to, ka tā nodala uh, šos uh, uzņēmumus, kas ir iesaistījušies, un datus, kas ir jānodod. Šādos kompleksos ceļojumos ir vajadzīgi daudz vairāk datu, kamēr atsevišķā uh, ceļojumā ir vajadzīgs mazāk datu. Līdz ar to ceļotājs var piesaistīt savus uh, savus uh, vajadzīgos pakāpojumus citiem. Piemēram, ja mēs braucam ar vilcienu uz Parīzi, tad mēs varam uzreiz meklēt arī viesnīcas Parīzē. Un uh, šeit, ja parādās, teiksim, datumi no 1. līdz 7. Uh, jūnijam uz Majorku, tad nav vajadzīgi nekādi personas dati, bet tiklīdz kā parādās kādi personas dati, teiksim, vārds, uzvārds, dzimšanas diena, uh, personas dati, tātad pases dati, kredītkartes dati, jebkas, kas attiecas uz personu, tad vairs nedrīkst būt nekādu piedāvājumu. Tātad tas ir tikai un vienīgi viens ceļojuma posms un vairs nebūs kompleksais ceļojums. Tā ir lielākā atšķirība. Mēs ar komisiju nu pat īsi apspriedāmies par šo jautājumu. Komisija, protams, vēl ar vienu nav sajūsmā par šo piedāvājumu, bet, eh, dāmas un kungi, ja jūs pērkat, teiksim, lidojuma biļeti vai arī vilciens biļeti, tad var parādīties dažādi piedāvājumi, kas nāk par labu patērētājiem, kas var tur noklikšķināt, ja viņam iepatīkas kāda viesnīca, kāda viesnīcas istaba, tā tālāk. Līdz ar to viņiem nav jāmeklē ilgi internetā atbilstošs piedāvājums. Taču vēlreiz atkārtošu, ka pats svarīgākais ir tas, ka tālāk var nodot tikai uh, ceļojuma mērķi un ceļojuma ilgumu. Tas nozīmē, ka nekādā gadījumā nedrīkst nodot tālāk ceļotāju datus, līdz ar to šo ceļotāju vairs nevar identificēt. Otrs punkts attiecībā uz piemērošanas jomu. Eh, kompleksie ceļojumi šeit netiek ņemti vērā, ja no tā var um, gūt kaut kādu finansiālu labumu. Dienesta ceļojumi tiek ņemti vērā, ja rezervācija attiecas uz tādu kopēju līgumu bet nedrīkstētu būt tā, ka, piemēram, eh, individuālai darbinieki tiek eh, atstāti bez aizsardzības. Dalība valstis var, protams, iet tālāk par šo piemērošanas jomu, un to var darīt ar savu nacionālo tiesību aktu palīdzību. Uh, No patērēta aizsardzības eh, direktīvas mēs esam integrējuši vairākus nosacījumus, kas to nosaka vēl skaidrāk. Tas nozīmē, ka šeit mēs esam ar tādu kā kopēšanu pārņēmuši patērētāju aizsardzības direktīvas nosacījumus, lai šie nosacījumi būtu identiski. Trešais punkts eh, - cenu izmaiņas. Tās var eh, rasties tikai tad, ja eh, tās nerodas organizētāja dēļ, bet gan citu izmaksu dēļ. Piemēram, benzīna izmaksas palielinās, palielinās nodokļi un tā tālāk. Un ja šīs izmaksas ir lielākas par 3%. Pretējā gadījumā, piemēram, ja tās ir mm, lielākas nekā 8%, tad ceļotājs var bez maksas atteikties no šī ceļojuma. Tāpat arī viņam ir tiesības uz alternatīvu piedāvājumu, kas ir salīdzināms ar sākotnējo piedāvājumu. Tas attiecas arī uz ievērojamām izmaiņām a, a, rezervācijā. Tātad te ir runa par lielākām izmaksām, vai arī alternatīvais piedāvājums nevar tikt akceptēts, tad uh, jebkādas izmaksas, tā skaitā arī papildu izdevumi, ir jāsedz organizētājiem. Ceturtais punkts uzturēšanās ārkārtas situācijās. Tas saistās ar lidojumu pasažieru tiesībām. Šeit parādās arī identiski nosacījumi. Mēs ilgi par to strīdājāmies, līdz beidzot vienojāmies par kompromisu. Es ceru, ka šis kompromiss arī būs pietiekami skaidrs un patērētāji to varēs labi izmantot. Tas nozīmē, ka līdz piecām naktīm un līdz 150 eiro par nakti. Šeit pastāv, protams, atšķirības starp tādu tīru lidojumu un tīru komplekso ceļojumu. Organizētājiem eh, šajā gadījumā ir tiesības organizēt eh, šo uzturēšanos un eh, arī tiesības piedāvāt šo uzturēšanos. Vienlaicīgi viņam arī ir jānodrošina, lai tiktu uh, ņemta vērā sākotnēji rezervētā kategorija. Tātad tas nozīmē, ja uh, klients saka, ka viņš vēlas palikt esošajā viesnīcā un nevēlas pārcelties uz citu viesnīcu, tad tas ir jāņem vērā, tātad, lai viņam nevajadzētu visu sapakot un pārvākties uz citu istabu. Uh, Papildu pakāpojumi ir tikai daļa no kompleksā ceļojuma, un ja uh, šie kļūst par tādiem konkrētiem īpašiem pakalpojumiem, vai arī tie ir atzīstami par īsto kompleksā ceļojuma pakalpojumu, vai arī uh, izmaksā vairāk nekā 25% no ceļojuma. Tātad te ir runa par maltītēm, par ceļošanu, par mm, tīrīšanu. Tad šie uh, pakalpojumi nav uzskatāmi par kompleksā ceļojuma daļu. Uh, Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam, teiksim, par viesnīcas istabu ar dažādiem papildu piedāvājumiem. Sestais punkts. Uh, maksāt nespējas gadījumā mēs šeit ļoti skaidri nošķiram konkursā ceļām organizētāju un piedāvātāju, kas piedāvā konkrētus pakāpojumus ceļojuma laikā. Šāds piedāvātājs ir atbildīgs par katru sevis piedāvāto pakāpojumu. Tas ir arī ļoti svarīgi. Uh, lai ceļotājiem būtu iespēja turpināt ceļojumu, ja viņi to vēlas un ja tas ir iespējams. Septītais punkts. Uh, pastāvēja arī izmaiņas attiecībā uz piedāvātāju atbildību un vai uh, pa pakalpojumu sniedzēju. Esam izstrādājuši kompromisu, kas paredz šo grozījumu. Tātad dalībvalstīm ir iespēja pašām brīvi definēt šo punktu. Uh, Tā bija labākā opcija, tāpēc, ka ir ļoti daudz dažādu dalību valstu un arī daudz dažādu atbildības variantu. Tas ir vienīgais punkts, kur tiek ņemta vērā saskaņošana, jo mēs vēlamies nodrošināt kopēju vienotu tirgu, un tieši tāpēc es gribētu jūs aicināt mani atbalstīt. Proti, es eh, lieku priekšā, ka mums vajadzētu arī šeit ievērot patērēto aizsardzības direktīvu. Mums tātad ir jānodrošina maksimāla harmonizācija ar izņēmumu iespējām. Un, piemēram, Francija, Žavēni kungs nāca klajā ar dažādiem grozījumiem, un vēlāk izrādījās, ka arī citiem kolēģiem un citās valstīs ir cita veida regulējums. Un, ja, protams, šie nosacījumi ir striktāki, tad dalībvalstis var izvēlēties šos nosacījumus arī paturēt šādā veidā, var arī tos paplašināt. Uh, Mēs esam stundām ilgi runājuši par šiem jautājumiem, taču es vēlētos vēlreiz eh, pateikties visiem ēnu eh, referentiem par labo sadarbību. Es eh, pēdējā ēnu referentu sanāksmē jau paziņoju, ka esmu atsaucis šo, šīs atsaukuma tiesības. Tās parādās uh, piemēram, rezervācijās tiešsaistē, kad internetā kaut kas tiek pirkts, tad, protams, pastāv iespēja uz atsaukumu. Mēs zinām, ka internets tiek arvien vairāk izmantots, arvien, arvien vairāk rezervācijas tiek veiktas internetā, un līdšanējā direktīva īsnībā internetu neņem vērā, jo šīs direktīvas gatavošanas laikā interneta gandrīz nebija. Uh, Tieši tāpēc arī pastāv daudz šādu uh, komplekso ceļojumu un arī tālāk uh, nodrošinātu lidojumu, kas mm, vairs nevar tikt atsaukti no organizētāju puses. Kopā ar kolēģiem esam apspriedušies, ka šīs atsaukuma tiesības mēs atsauksim. Vēl ar vienu pastāv tran komitejas atsaukuma tiesības. Par tām ir jābalso, un mums ir jāskatās, kā nolems kolēģi plenārsēdē. Tas būtu viss, ko es vēlējos jums pastāstīt. Lās paldies priekšādētāji! Lielas paldies par visiem šiem argumentiem, arī par ļoti būtisko padarīto darbu. Jums bija ļoti daudz sanāksmes, lai savilktu galus ar kompromisiem. Un tagad uzklausīsim grupu pārstāvjus. Vispirms eh, koferātī kungs no sociālistu un demokrātu grupas lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Un liels paldies referenta kungam, paldies arī pārējiem ēnu referentiem par šo lielisko sadarbību un par gatavību atvērti sadarboties. Tas nebija viegli mēs e, sākām strādāt pie tāda likumdošanas akta, kas ir dažāds dažādās valstīs, un tāpēc ir nepieciešama varbūt harmonizācija, tomēr ļoti grūti to panākt. Un tāpēc mums e, tehniski runājot ir e, jāizstrādā šīs temats visās detaļās. Ir ir jānoregulē attiecības starp pakalpojumu lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir uzņēmumu, kas um, sniedz šos uh, pakalpojumus. Mums bija vēlēšanās uh, sakārtot šo jautājumu. Es domāju, ka mums izdevās panākt ļoti svarīgus kompromisus. Un šie ir tie kompromisi, kas šobrīd ir pieejami un par kuriem stāstījumā ir kungs. Es uh, uzreiz gribēju pateikt sekojošo. Ir ļoti svarīgi saņēmt apstiprinājumu no dalību valstīm, ka dalību valsts turpina nopietni strādāt, lai aizsargātu patērētāju intereses. Un mēs arī esam dzirdējuši to vairāk kārtīgi šajā komitejā. Es ļoti ceru, ka tādas turpināsies arī turpmāk, ka mēs varēsim harmonizēt mūsu nostāju un arī dalībvalstis turpinās savu darbu. Piemēram, ceļošana zem 24 stundām un arī peļņas un bezpeļņas jautājums, tas arī būtu iekļaujams šajā direktīvā. Katrā ziņā kompromisi mums ir ļoti cieši, un mēs esam progresējuši uz priekšu. un referentu kungam un arī pāriem kolēģiem gribētu pateikt, ka saņemot dažādas eh, ziņas no komisijas un no transporta komitejas arī, ja pastāv tāds viedoklis, ka vajadzētu definīciju aptvērumu paplašināt, tad sociālisti un demokrāti un es personiski uzskatam, ka mēs varam uzsākt šādas sarunas par definīciju konteksta paplašināšanu. Mēs esam jau progresējuši, un tas ir ļoti labi, un mēs esam gatavi vēlreiz ieskatīties šajā darbā un turpināt to. Esam gatavi atjaunot sarunas, ja tas būs nepieciešams. Uh, Par 8 un 9 pantu šie kompromisi man ļoti apmierina, kas nodrošina, ka līgumu nedrīkst būtiski mainīt, ja ceļu, ceļotājs tam nepiekrīt. Mēs esam gatavi balsot par to. Un tad mēs nonāksim pie pirmā lasījuma šajā parlamentā un tālāk varam virzīt šo tekstu sadarbībā ar padomi un komisiju. Eh, tādā ziņā mums ir nepieciešama ļoti precīza definīcija, kas būtu vērsta uz vislabāko patērētāju interešu aizsardzību. Visi šie elementi ir ļoti sarežģīti, arī pārējie darba aspekti nav bijuši viegli. Mums vajadzētu ļoti precīzi panākt kaut kādu nostāju, kas būtu ļoti precīzi, ļoti skaidri definēta noteiktās jomās. Un vēl par referentiem. Visi kompromisi vēl nav atrunāti, vēl ir grozījumi, kurus mēs skatāmies, un redzēsim, kāds būs rezultāts pēc balsošanas. Risinājums kuru mēs esam panākuši, tas varētu uzlabot šī dokumenta kvalitāti. referentkungs grib nodot šo jautājumu parlamentu rokās. Es domāju, ka šīs komitejas viedoklis, arī transporta komitejas viedoklis varētu virzīt šo diskusija vajadzīgā virzienā, tādā veidā būs vislabākā, visefektīvākā viedokļu kombinācija. Un es domāju, ka šāda veida debats arī turpināsies, un mēs darīsim visu, lai palielinātu drošību un skaidrību ceļiniekiem, ceļotājiem ir arī patērētāju tiesību direktīva, kas ir jāievēro. Arī zināmas atziņas ir iestrādātas no tā kritikas šajā dokumentā. Tādā veidā mēs būvēsim visu šo struktūru. Vēlreiz liels paldies par sadarbības gaisotni. Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim arī virzīties tālāk un būs mums arī uzlabojumi tālākie. Ja un virzīsimies uz plenāru sēdi. Redzēsim, vai ir iespējams vēl vairāk uzlabot šo dokumentu. Uh, thank you very much. Paldies. Šmita kungs, kas aizstāja Aldis ēnu referentu lūdzu. Thank you, Mr. Sherrill. It seems. Paldies. Es esmu šodien dežurants no liberāļu partijas Un tā nu tas ir, un ēna referents no mūsu grupas atvainojas, ka nav varējis būt šodien. Viņ, viņš saka, ka atbalsta kompromisus, un viņš ir pateicīgs visiem pārējiem par fleksibilitāti, un arī šī fleksibilitāte ir, at, ir ļāvis mums panākt vienošanos. Un uh, viņš atbalsta lielāko daļu kompromisus, jo tie paskaidro labāk šo direktīvu. Mums gan ir dažas pretrunas, daži iebildumi. Tātad 17. punkts apsvērumos par minimālo pakalpojumu daudzumu, kas veido paketi. Tātad šobrīd kompromisā ir 25% no šiem pakalpojumiem. Mūsuprāt, tas ir pārāk zems šis proces, procents, un tas e, palielinās direktīvas aptvērumu, un tas negatīvi ietekmēs mazo uzņēmumu darbu. Tiek piedāvāti 40%. To tiešām varētu uzskatīt par būtisku kopējās paketes mm, proporciju arī kompromisa 8. par 40. apsvērumu punktu mums ir iebildumi. 8. pants patērētāju aizsardzības direktīvā nosaka, ka ir jānodrošina saskaņa ar tālpārdošanas līgumiem, kur ir nepieciešams iestrādāt šo pirmslīguma informāciju, bet tas jau 4. pantā ir ietverta šī prasība. Tad mēs uzskatām, ka 8. un 4. varētu pārklāties. Uh, Bet, Mājer kungs, atskaitot visus šos tā kā sīkumus, Elviga kungs uzskata, ka rezultāts ir ļoti labs. Būs labs šis dokuments gan patērētājiem, gan arī uzņēmējiem, ja tagad būs lielāka tiesiskā skaidrība patērētājiem, labāka aizsardzība. Paldies, paldies, Šmita kungs. Ļoti jauki, ka jūs aizstājat un esat dežurants šodien. Jūs to tiešām darat ar ļoti lielu pārliecību. Lielas paldies. Tagad Rūlas kundzei vārds. Paldies! Es arī vēlētos pateikties uh, referentam un arī ānu referentiem. Mēs patiešām sadarbojāmies ļoti konstruktīvi, un jāatcerās arī, ka mums nebija pārāk daudz laika, mums bija ļoti liels laiks spiediens. Tāpēc es uzskatu, ka tas, uh, ko mums izdevās panākt, ir ļoti labi, bet vēl ar vienu ir pāris jautājumi, kas ir tādi apstrīdēti. Pirmais būtu šie papildus pakalpojumi, jo papildu pakalpojumos netiek skaidri pieminēts pats ceļojums, brauciens. Un, protams, mums vajadzētu arī balsot par to, vai dienesta braucieni ir iekļauti šīs direktīvas aptvērumā. Es neesmu pārliecināta, ka tos vajadzētu šeit iekļaut. Attiecībā uz atsākuma tiesībām. Uh, jūsu priekšlikumi ar šīm 24 stundām un tiešsaisti būtu pieņemami, bet Trāna komitejas priekšlikumi noteikti nav pieņemami. Ja jūs esat tos atsaukuši, tad ir mazliet tā kā skaidrs, kurā virzienā mēs tagad virzamies. Ja mēs runājam par visu šo pakotni kopumā, tad ir būtiski saprast, ka uh, Ne visi patērētāji ir vienādi, un viņiem arī nav vienādas prasības. Man ir radies iespējas, ka daudzi šeit komitejā uh, saskata patērētāju kā uh, tādu, kurš vēlas, lai par viņu rūpētos. Ir uh, patērētāji, kuri grib vienkārši pakāpojumus, un mums vajadzētu paredzēt atšķirības starp šiem trīs dažādajiem tipiem. Ja mums ir šie kompleksie ceļojumi, mums ir šie ceļojumi, kas sastāv no vairākiem posmiem, un pēc tam ir vienkārši tikai piedāvājumi, pakāpojumu piedāvājumi, kas nav saistīti ne ar kādiem citiem pakāpojumiem. Uh, Un ja mēs to būtu šeit iekļāvuši šajā direktīvā, tad daži no šiem tipiem būtu vienkārši pazuduši, un daudz patērētā vairs nevarētu saņemt to, ko tie vēlas. Uzskatu, ka nevajadzētu šai direktīvai uh, likvidēt konkrētus pakāpojumus. Mēs redzam, ka jaunieši, piemēram, vairs nevēlas izvēlēties ceļojumu komplektus, bet gan izvēlas tikai atsevišķus pakāpojumus un paši veido savu ceļojumu paketi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu to ņemt vērā. Šķiet, ka pašlaik mēs vairs neesam to paredzējuši. Mums nav arī nodrošināta šī te, um, šis te sadalījums ar dažādiem tipiem, un mums noteikti vajadzētu arī balsot par atsaukumtiesībām. tiesībām. Thank you very much. Paldies. Maklerkins kundzei vārds. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies arī referentam. Es gribētu patiešām pateikties referentam un arī kolēģiem Eh, par mūsu diskusijām. Protams, Anna referents sanāksmēs nevienmēr viens otram piekritām, bet uzskatu, ka esam panākuši labus kompromisus. Pirmām kārtām kompleksēta ceļojuma un atbalstīta ceļojuma pakāpojuma definīcijas, tās mums ir ļoti svarīgas. Uzskatu, kā abi šie tipi būtu jānošķir, un šīs direktīvas skaidrība ir ļoti nozīmīga gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Es eh, gribēju šeit iekļaut arī pasažieru definīciju kompleksajā ceļojumā. Neskatoties uz to, kolēģi man nepiekrita, bet jebkurā gadījumā mani apmierina kompleksā ceļojuma definīcija. Ceļotājiem uh, vajadzētu izvēlēties visus pakalpojumus pirms viņi kaut kam piekrīt un pirms viņi maksā. Tas šeit ir paredzēts, tāpat arī esam to piesaistījuši 24 stundu periodam. Tas attiecas gan uz kompleksiem ceļojumiem, gan arī uz uh, ceļa un pakāpojumiem. Līdz ar to tiek nodrošināta vajadzīgā skaidrība gan patērētājiem, gan arī uzņēmumiem. Laikam patiešām ir jābūt uh, skaidram. Bet man ir vairākas pašas, ko es vēlētos paust gan ānu referentiem, gan arī referentam. Viens tātad attiecas uz um, atbalstītu ceļojumu pakalpojumu piedāvājumiem, tātad te ir runa par transfēriem, par datumiem un tā tālāk. Saskaņā ar pašreizējo kārtību ir iespēja nomainīt ceļojuma datumu un arī galamērķi. Patērētājs to paļaujas, tā ir viņa aizsardzība, un ja mēs to atņemsim, tad eh, parādīsies arī vairāk datu elementi, kas ir jānodot tālāk. Es uzskatu, ka šie um, ceļotāji, kas paļaujas uz pašreizējo datu nodošanas definīciju, uh, vairs nesaņems to aizsardzības līmenī, kādu tie vēlētos saņemt. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu šeit iekļaut, um, lai parādās arī kontaktdetaļas laiks un galamērķis. Tas nozīmē, ka mēs varētu nodrošināt vajadzīgo patērētā aizsardzību. 17. apsvērumā mums vēl ar vien ir tādas pašas um, atrunas kaldei attiecībā uz šiem papildu pakalpojumiem. Nē, esmu pārliecināta, ka 25% ir pietiekami augsta summa, lai to sauktu par nozīmīgu summu, un tieši tāpēc es aicināju iekļaut šeit 35%. Zaļie un Alde ieteica 40%, tāpēc iespējams mēs varētu šeit šo summu paaugstināt. Varbūt mēs varētu vēl kaut ko panākt. Uh, Es gribēju runāt arī par atsākuma tiesībām, bet tā kā šis jautājums ir atcelts, tad eh, man ir prieks, ka mums vairs nebūs par to jādomā līdz balsojumam. Attiecībā uz desmito kompromisu man vēl ar vien šis teksts neapsti, neapmierina, un es labprāt balsotu par komisijas sākotnēju tekstu attiecībā uz naktsmītnēm. Neuzskatu, ka pašreizējais teksts atbilst pat pasažieru tiesību um, nosacījumiem, un īsnībā organizētājām līdz ar to tiek uzlikts um, nevajadzīgs sloks. Pēc definīcijas šeit jau ir runa par apstākļiem, kas nav viņu kontrolē. Es neuzskatu, ka tas tātad atbilst pasažieru tiesību noteikumiem. Cik tālu iespējams komplekso ceļojumu organizētājiem nevajadzētu būt atbildīgiem par uh, transporta problēmām. Par 14. kompromisu mēs lietojam vārdu nekavējoties, ja runa par kompensācijām. Īsti nezinu, vai tas ir piemērots vārds. Varbūt mums vajadzētu arī šeit izņemt uh, vārdus, um, kas ir nodibināts konkrētā teritorijā. Līdz ar to šeit parādītos zemāks patērēta aizsardzības līmenis. Galvenokārt tātad mums vajadzētu uh, paskatīties, vai netiek samazināts patērēta aizsardzības līmenis. Mani vēl ir vien raisa bāžas sociāldemokrātu grozījuma attiecībā uz 8.9. pāntu. Šeit parādītos nevajadzīgs sloks, un es uzskatu, ka šos nosacījumus arī nevar uzskatīt par pietiekami praktiskiem, ja ir runa par izmaksu samazināšanos. Es, protams, saprotu, ka kompromisi ir kompromisi un mums visiem no kaut kā vajag atteikties, bet mums visiem ir arī kaut kur sarkanā līnija un savas prioritātes. Es ceru, ka šis ir tāds. Mm, mm, Šis ir tāds pēdējais mēģinājums no manas puses mēģināt vēlreiz pārskatīt kompromisus, un varbūt mēs varētu vēlreiz pārskatīt arī mm, nodošanas datus, tā lai netiktu samazināts patērētāju aizsardzības līmenis, un lai mēs arī saprastu, kāds tad ir īstenais šīs direktīvas nolūks. Good. Anybody... Vai vēl kāds vēlas izteikties? Varbūt kāds deputāts vēlas runāt. Jā, lūdzu, Stailers kundze. Thank you, um... Paldies, priekšādātāji. Es domāju, ka šī ir laba iespēja, lai pateiktos referentam un arī Jāna referentiem par ieguldīto darbu. Man ir liels prieks, ka šī saikne ar braucienu ir ņemta vērā. Arī vārds imīdiet, tātad nekavējoties, liek domāt, ka šeit ir runa par cilvēkiem ar invaliditāti, nevis te būtu runa par kompleksajiem ceļojumiem. Tātad šeit vajadzētu mainīt formulējumu angļu valodā. Koferatī kungs ir veicis sarunas par 8. un 9. pāntu, uzskatu, ka to varētu apsveikt. Mēs cenšamies šeit panākt skaidrību, un, ja runa par atbildību, tad tas ir ļoti svarīgs jautājums. Vēl pēdējais jautājums. Rīt mēs balsosim par šo dokumentu. Es gribētu aicināt referentam, kas notiks pēc tam, vai būs vienošanās pirmajā lasījumā, un, ja tā būs, tad kad tas īsti notiks? Ja šīs vienošanās nebūs, kā mēs nodrošināsim, lai šis priekšlikums virzās uz priekšu jaunajā sasaukumā? Paldies! Okay. Well, I'm sure we'll... Esmu pārliecināts, ka Maīra kungs jums varēs atbildēt uz šiem jautājumiem. Es redzu, ka ir ieradies arī Denis Dejongs. Vai jūs tik tikko ieradāties? Jūs gribējāt runāt par nākamajiem darba kārtības punktiem. Jūs esat arī ēnu referents E, kompleksajos ceļojumos. Ak, nē, jums esot pārāk daudz darba. Jebkurā gadījumā labi, ka atnācāt. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Pirms došu vārdu komisijas pārstāvim, es e, gribētu izteikt savus novērojumus. Transporta komitejas referents gatavo atzinumu saskaņā 49. pantu, un arī juridisko lietu komiteja ir sagatavojusi atzinumu. Lichtenbergers kundze. Uh, Abi šie atzinumi sagatavotāji ir ielūgti uz mūsu komitejas sanāksmi, bet eh, šķiet, ka viņi nav ieradušies. Bet Mēra kungs noteikti ir ņēmis vērā viņu atzinumos paustās idejas. Gribēju tikai norādīt, ka mēs eh, sadarbojamies ar citām komitejām ļoti atklātā un atvērtā veidā. Tagad došu vārdu Matijaka kungam, kurš komentēs eh, kompromisus. Cerams, ka viņš tiem piekrīt, bet jebkurā gadījumā to mēs tūlīt redzēsim. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsādātāji! No komisijas puses mēs vēlētos pateikties referentam un arī visiem šīs komitejas locekļiem par ieguldīto darbu strādājot pie kompromisiem. Es gribētu arī apsveikt komitejas dalībniekus par sasniegtajiem kompromisiem, kurā gadījumā par daudziem no šiem kompromisiem. Mums vēl vajadzētu laiku, lai izskatītu šos kompromisus detalizētāk, bet šķiet, ka vairākums no šiem kompromisiem ir ļoti tuvu komisijas sākotnējiem priekšlikumam, un tas, protams, eh, mums rada prieku. Mūs priecē arī tas, ka ir eh, iekļauti vairāki skaidrojumi un eh, pielāgojumi tekstā. Tomēr ir vairāki punkti, kur mēs redzam ļoti lielas atšķirības salīdzinājumā ar komisijas priekšlikumu. Es vēlētos tagad uz šīm atšķirībām norādīt. Mums ļoti būtisks jautājums ir ceturtais grozījums, un tā ir definīcija attiecībā uz šiem atbalstītajiem ceļojuma pakāpojumiem. Mūs uztrauc saturs kas ir paredzēts šajā definīcijā. Ja mēs paskatāmies uz kritērijiem, kas ļauj definēt atbalstītu ceļojumu pakāpojumu vai saistītu ceļojumu pakāpojumu, tad mēs redzam, ka šī definīcija ir ļoti šaura, proti ir vajadzīga personas datu nodošana, tātad ceļotāja vārds un kontaktinformācija. Mēs īsti nesaprotam, kādi gadījumi tad eh, šeit tiek domāti praksē. Mēs īsti nezinām, kādi tieši ir šie atbalstītie ceļojuma pakāpojumi, kurus aptvērtu šī definīcija. Mēs uzskatām, ka vairāki kritēriji šeit vienkārši netiek izpildīti. Un, uh, ja tiek izpildīti, tad šeit parādās trūkumi patērētājiem. Mums arī ir jāsaprot, kāda ir IMCO deputātu argumentācija, jo šīs izmaiņas neparādījās nevienā no mūsu agrākajām diskusijām. Tas neparādās arī transporta komitejas atzinumā un arī iepriekš izteiktajos apgāvojumos. Vēl kāds punkts attiecas uz septīto grozījumu. Šeit ir runa par formātu, kādā veidā ir jāsniedz pirms līguma informācija. Šeit mēs redzam, ka ir paredzēta prasība iesniegt pirms līguma informāciju ar skaidriem veidiem, un mēs gribētu zināt, vai šeit ir ņemta vērā prakse. Mēs īsti neredzam, kā tieši saistē mēs varētu nodrošināt informācijas iesniegšanas papīra, tātad ar kaut kādiem cietiem mēdījiem. Ja viss tiek darīts internetā, tad tas nozīmētu, ka organizētājam, katram uh, patērētājam vajadzētu nosūtīt ēpastu ar vajadzīgo informāciju. Uh, Mēs nezinām, vai tas darbotos praksē, un mēs nezinām, vai šīs jautājums ir pietiekami labi izskatīts. Trešais punkts. Tas ir jautājums par atbildību, un par to arī mēs spriedām. Komisijā mēs vēl ar vienu uzskatām, ka mūsu risinājums attiecībā uz organizētāju atbildību ir tas labākais. Protams, mēs saprotam, ka viedokļi atšķiras, Mums bija ļoti grūti rast kompromisu. Un uh, jūs tagad vēlaties paredzēt elastīkumu un vairāk brīvības dalībvalstīm. Komisija noteikti skatīs uh, šo failu arī, uh, šo dokumentu arī tālāk un skatīsies, kāds progress tiks panākts nākotnē. Paldies! Ja neviens vairs nevēlas izteikties, tad došu vārdu vēlreiz referentam. Viņš varētu izdarīt kopsavilkumu pēc eh, kolēģu komentāriem. Balsājums tiks, notiks rīt, un, protams, ir jāatbild arī uz Stailers kundzes uzdoto jautājumu par nākamajiem posmiem. Mums eh, ir arī vajadzīgais laika grafiks, šķiet mēs vēlamies to iekļaut marta plenāru sēdē. Protams, cerot, ka rīt balsojumā nebūs nekādu pārsteigumu. Dodu vārdu tagad referentam, lai viņš mums pastāstītu, ko viņš domā. Dankeschön, <clears throat> Alan. Paldies, liels paldies eh, par jūsu komentāriem. Mani priecē tas, ka mēs eh, kopumā tomēr esam vienisprātis. Lielākā daļa komentāru tieši uz to arī norādīja. Uh, No vienas puses mēs eh, vēlamies tādu lielu uh, saskaņošanu, jo darbojamies eh, kopējā vienotā tirgu un patērētājiem būtu tiesības uh, būt vienlīdzīgiem, tātad, lai visiem būtu vienādas tiesības. Taču mums ir jāņem vērā arī dalību valstu īpatnības. Šķiet, dažos kompromisos mums izdevās panākt šo uh, iespēja nodrošināt vienādas tiesības un vienlaicīgi arī atstāt uh, dalību valstīm zināmu elastīgumu. Tātad te bija galvenokārt runa par atbildību, vai te būtu runa tikai par organizētāju, vai arī par starpnieku, kurš ir atbildīgs par savu darbu, vai arī šī atbildība gulstas uz, amie, uz abiem vienādi. Mēs uh, uzskatām, ka katram ir uh, jāatbild par savu paveikto. Uh, bet eh, dalībvalstis var paturēt iespēju nodrošināt atbildības dalīšanu. Mēs eh, nevēlamies iebilst, ja dalībvalstis vēlas paaugstināt patērētāju aizsardzības līmeni. Koferatī kungs gāja tieši šādā virzienā. Šmita kungs, liels paldies par Aldes paveikto 17. Eh, grozījums Jūs runājāt par papildu pakāpojumiem un par 40%, bet šeit mēs pietuvamies ļoti tuvu šim galvenajam pakāpojumam, kuram ir jāsastāda apmēram 50%. Daudzās diskusijās mēs esam jau par to runājuši. Galvenais punkts ir nevis izņemt papildu pakāpojumus no līguma, bet gan domāt par to, kas tad ir galvenais mērķis, vai mēs vēlamies uz teātri, vai vēlamies uz futbola spēli un tā tālāk. Bet eh, vai tie var būt 50% no šī pakāpojuma, ja eh, ceļojums un, un viesnīcas sistēma maksā daudz dārgāk? Taču, ja futbola spēle ir mana ceļojuma mērķis, tad, protams, tas arī sver daudz vairāk, pat ja tas nemaksā 50% no visa brauciena. Uh, Tātad šī kombinācija starp ceļojuma cenu un ceļojuma mērķi patērētājiem noteikti daudz vairāk palīdzētu. Rūles kundze. Papildu pakalpojums kopumā te ir runa par vienu to pašu tematu, mums vajadzētu par to vienoties. Šis priekšlikums bija no 3 līdz 50 procentiem. Nu, visos šajos grozījumos parādījās visas variācijas starp šiem procentiem. 3%, manuprāt, ir ļoti maz, un 50% ir ļoti daudz, tieši tāpēc mēs uh, vienojāmies par 25% tādos vispārēja Eiropas kompromisa ietveros, un šķiet, ka tas arī varētu gūt vairākumu atbalstu. Dienesta braucieni nav iekļauti mūsu direktīvā, ja tie tiek veikti kopēji līguma ietveros. Taču, ja e, individuāla darba veicējs veic e, kādu ceļojumu, brauc kādā braucienā, tad te ir runa par advokātu vai par ārstu, tad e, viņu arī aizsargā šie likumi. Tātad ir runa par tādu profesiju cilvēkiem kā ārstiem vai inženieriem. Ja ir runa par darbiniekiem, kas veic eh, dienesta darb, da, braucienus, tad eh, tie nav iekļauti direktīvas aptvērumā. Maklārkins kundze, komplekss ceļojuma definīcija. Mēs ļoti ilgi par to apspriedāmies. 24 stundas mēs eh, um, akceptējām, tā bija jūsu vēlme, Komplekso ceļojumu datu nodošanas jautājums parādās arvien biežāk. Es gribētu teikt, ka šeit vajadzētu paredzēt eh, tādas kā robežas, ja mēs vēlamies organizētājiem atstāt iespējas reklamēties, tad mums ir kaut kur mm, jādefinē, ko drīkst nodot tālāk un kur uh, var uzklikšķināt, lai uzreiz nerastos saistošas sakas. Tātad, ja tiek eh, parādīti ceļojuma mērķis un datumi, tad to nevar iekļaut šajā direktīvā, tā ir reklāma. Un tātad, ja es braucu uz Majorku no 1. līdz 7. jūlijam, tad tālāk tiek nodoti šie dati. Majorka 1. līdz 7. jūlijas, bet netiek nodots nekāds uzvārds. Neviens nevarēs pateikt, vai tas ir Meijers, Millers vai Maklārkina. Tas nozīmē, ka um, neviens neredzēs personas datus. Tas ir priekšnosacījums. Bet, ja uh, tiek eh, nodoti tālāk šie dati, tad mēs uzreiz esam šajā kompleksajā ceļojumā. Bet pie kompleksā ceļojuma ir patiešām jāparādās daudz un kam vairāk. Tur vajadzētu skaidri parādīties, ka es, Hans Pēters Maieris, vēlos doties uz konkrētu galamērķi konkrētos datumos. Mēs vēlējāmies tātad šeit paredzēt konkrētas robežas. Kompensācija, vai tā notiek nekavējoties, vai tā ir tūlītēja, vai tai ir jābūt uzreiz, šeit pastāv ļoti daudz dažādu sinonīmu. Ja mēs sakam tūlītēja kompensācija un ja juridiskais dienests cenšas atrast visās valodās, šo terminu, tad parādīsies vēl vairāk šo sinonīmu. Tātad maksājums bez liekas kavēšanās. Tas nenozīmē, ka tam ir jānotiek tūlīt un uzreiz. Tas var notikt arī tuvākajās dienās. Mēs centāmies šeit panākt kompromisu. Ja runa par procedūru, tad patiešām priekšēdētāji mēs rīt balsojam komitejā un marta plenārsesijā notiks uh, balsojums par šo dokumentu. Grieķija pašreizējā prezidentūra nav gatava uz diskusijām. Īsnībā viņiem arī nav nekādu iespēju uh, līdz gada vidum savas prezidentūras laikā šo jautājumu noslēgt. Mēs redzam, ka aprīļa vidū nebūs nekādu iespēju gatavot trialogus. Tieši tāpēc mēs, kā parlaments, pabeidzam šo tematu pie pirmā lasījuma un saskaņā ar mūsu noteikumiem, tad jaunajam sasaikumam vajadzētu no šī punkta sākt strādāt tālāk. Mums tātad nevajadzēs visu sākt no sākuma. Vācijas parlamentā ir pretēji, mums nav šīs kontinuitātes. Katram jaunajam sasaukumam parlamentā vajag sākt darbu atkal no sākuma. Nu, mums, paldies Dievam, tā nav. Grozījumi no abām komitejām, no transporta un juridiskās komitejas, tika uzreiz ņemti vērā, tie parādās arī balsošanās sarakstā. Tie bija vienkārši papildinoši grozījumi, tie neko. Um, neslēdza, neiz, nesvītroja ārā. Iespējams, ar komisijas pārstāvjiem mēs varētu vēl īsi apspriesties. Mēs varētu runāt par kompleksā ceļojuma definīciju un par papīru, tātad kādā veidā ir jānodot dati. Jā, ēpasts arī šajā um, interpretācijā ir skaidrs mēdīs. Uh, Patērētājiem ir jāsaņem informācija kaut kādā konkrētā veidā, un internetā ēpasts ir visādrākais veids, kā sniegt informāciju. Uzskatu, ka tas ir arī pietiekams formāts. Cilvēks tātad saņem informāciju rakstveidā, ja viņš vēlas, viņš to var arī, var arī izdrukāt. Tika runāts īsi arī par atbildības jautājumiem. Es uzskatu, ka ir jau panākts visnotaļ labs kompromiss. Mēs pasakām par komplekso ceļojumu ir atbildīgs organizētājs un par konkrēto pakalpojumu ir atbildīgs konkrētā pakalpojuma sniedzējs. Tātad tas, kurš saņem konkrētos maksājumus, viņam arī ir būtu jāatmaksā šie maksājumi, ja pakalpojums netiek sniegts. Bet, protams, dalība valstis var atstāt to patērētāja ziņā. Un, protams, ja tās vēlas paaugstināt atbildības līmeni, tad mēs nevaram tam pretoties. Es ceru priekšādētāji, ka esmu sniedzis visas vajadzīgās atbildes. Mēs vēl īsi varam par to diskutēt, un rīt tā tad notiks balsojums. Uh, well, thank you very much. Paldies Maier kungam par to, ka uh, pat mūsu komisija. Eju tik svarīgā darbā, un Grieķijas prezidentūra norādīja, ka padoma nav gatava vēl eh, šo jautājumu apspriest, un tādēļ mūsu ziņojums, eh, ko es ceru vairums atbalstīs plenāra sesijā, varētu būt tāds būtisks ieguldījums šī jautājuma virzīšanā uz priekšu, un mums ir jāraugās, lai padoma to uztver ļoti nopietni. Man šķiet, ka Itālijas prezidents prezidentūra ir apņēmības pilna atrast uh, kopīgo nostāju šajā jautājumā, un es ļoti ceru, ka viņi turpinās strādāt pie šī jautājuma pēc Grieķijas prezidentūras. Es domāju, ka mēs no savas puses esam būtiski uzlabojuši šo priekšlikumu, un es uh, nepacietību gaidu balsojumu rīt, un man ir liels prieks, ka cilvēki ir strādājuši pie tā, lai mēs varētu šo jautājumu apspriest vēl martā, jo šis ir ļoti nozīmīgs jautājums patērētājiem, uzņēmumiem. Tā kā es domāju, ka mēs tiešām ar to būsim paveikuši labu darbu. Liels paldies! Tālāk pārējām pie pēdējā punkta šīs pēcpusdienas darba kārtībā. Tas ir atzinums no ekonomikas un monetāro lietu komitejas saistībā ar komisijas priekšlikumu, ar ko eh, regulē komisijas eh, maksas ar kartēm veiktiem maksājumiem. Atzinuma autors ir Bielankungs. Tātad um, mums būs uh, runātājs Borisovā vārdā, uh, viņa Jūkundze ir šeit no sociāls grupas, Rulers kundze ir šeit, Šmita kungs ir šeit, kā pilntiesīgs ēnu referents par šo priekšlikumu, un Dion kungs arī ir klāt. Man ir tiešām liels prieks uh, sveikt mūsu vidū Reizenbeks kundzi. Es saprotu, ka jūs uzstāsties komisijas vārdā. Kā bez kavēšanās tad došu vārdu Bilan kungām, lai iepazīstinātu mūs ar kompromisu grozījumiem. Atgādinu, ka balsosim par to rīt, un gribu atgādināt tiem, kas nebija šeit iepriekš, ka mēs vienojāmies mainīt balsojumu secību rīt. Tātad eh, vispirms balsosim par Bilan kungu un pēc tam par Mājeru kungu. Jā, ja, pareizi? Labi. On a deux votes qui sont un okay. seul vote. Okay. Yeah. Okay. Cinq minutes. Right. Okay. Sorry, we're just making sure that Mrs. Venya was there for that. Okay. Um, so Labi, Bilankungs, vārds jums. Lūdzu, kom, jūs kompromis grozījumu vārds jums. Paldies, priekšstādātāji un eh, ēnu referenti, kas strādāja pie šī atzinuma, notika pagājušajā nedēļā Strasbūras sesijas laikā Strasbūrā. Tur piedalījās visu politisko grupu pārstāvji un var teikt, ka um, šī sanāks bija ļoti auglīga, jo mēs uh, nonācām pie daudziem lēmumiem saistībā ar kompromisu grozījumiem un man tas tiešām priecē. Bez tām ir vienošanās starp grupām attiecībā uz eh, debeta transakciju un kredīta transakciju grozījumiem, kas, eh, kam piesaistīt karšmaksājumu, un kopā ar kolēģiem no citām grupām mēs eh, vienojāmies pasvītrot minimālos harmonizācijas nosacījums, uz ko balstās visa šī regula. Tas nozīmē, ka pāntā parādīsies arī 14. atsauc uz 14. punktu preambulā, un šis punkts ļauj dalību valstīm piemērot zemāku starpbanku maksājumus nekā tie, kas noteikti regulā. Tālāk kopā ar ēnu referentiem mēs vienojāmies saīsināt uh, Uh, klauzulu attiecībā uz šo pārējais posmu no četriem uz diviem gadiem, jo tirgus ir ļoti dinamisks, un mēs vienojāmies, ka šeit varētu būt grūti izvērtēt uh, atsevišķas konsekvences uh, šajā finanšu tirgu. Tāpēc mēs gribētu pēc divus gadus pēc regulas stāšanās spēkā, nevis pēc četriem gadiem. Uh, Eh, komisija izvērtētu, kā eh, šīs normas ir ietekmējušas tirgu. Tātad nevis četrus gadus pēc stāšanās spēkā komisija izvērtē, bet eh, divus gadus. Un šeit iet runa par slēptajām darījumu maksām un tam līdzīgi. Tālāk par trešo un ceturto pāntu par šo starpbanku komisijas maksām diskusijas laikā eh, mēs eh, redzējām, ka eh, vairums piekrīt tam, ka tika saglabāts komisijas priekšlikums. Šeit bija arī viedokļu atšķirība, bet tomēr lielākā daļa politisko grupu atbalstīja komisijas sākotnējo priekšlikumu. Līdz ar to mēs eh, vienojāmies eh, noteikti vienotu starpām komisijas maksu gan iekšzemes maksājumiem, gan eh, ārzem maksājumiem. Tālāk bija deputēs apspriests jautājums par to, ka dalību valsts varētu noteikt mikromaksājumu šīs komisijas maksas. Šeit ir jāpaskaidro ka šie maksājumi paredz reālās operācijas izmaksas sekšanu tikai. Bet vajadzētu izvērtēt, kā šāds priekšlikums varētu ietekmēt situāciju, to ierosināja Jonga kungs. Jāsaka, šeit nevarējām rast vispolitisko grupu atbalstu. bet svarīgi būtu, lai nebūtu uh, atgriezniskais efekts, lai mēs stimulētu um, maksājumu tirku, lai šīs normas neaturētu cilvēkus no kartas uh, lietošanas uh, maksājumu veikšanai un, piemēram, man polijas eh, kartē izmantojot to Beļģijā, lai eh, šis maksājums būtu ehm, tāds pats par darījumu vai Beļģijā vai Polijā. Bez tam mm, mums būtu nepieciešams nodefinēt, kas ir eh, šis mikromaksājums, jo mikromaksājums Šveicē noteikti būs savādāks nekā mikromaksājums Bulgārijā. Un bez tām Šī vadošā komisija šī ziņojuma gadījumā ir ekon komiteja, tādēļ ir svarīgi, lai ekon piekritu kompromisu grozījumiem, bet mēs, protams, esam atvērti kolēģu argumentācijai, kas varētu tikt pausta diskusijās. Tas būtu pagaidām viss no manas puses, un mēs balsosim rīt par to, un es ceru, ka balsosim pozitīvi. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem un kolēģiem, visiem ēnu referentiem par sadarbību, un, protams, īpaši gribētu pateikt arī sekretariātu, mūsu komisijas sekretariātu pārstāvis. Lielas paldies! Good. Thank you very much. Uh, well, let's hear then from the political groups. Labi, tad uzklausīsim politiskās grupas, ko tās domā par jūsu kompromisiem. Mājierkungs no tādas partijas. Jā, <clears throat> dankas. Oh, jā, paldies. Ja Es izteikšos tāpat kā Ola Šmits, ja, ja viņš saka, es gribētu, tad īstenībā es šeit domāju Borisovu kungu. Priekšsēdētāji kolēģi grib pateikties referentam Bēlan kungam un visiem kolēģiem par darbu un sadarbību. Es domāju, ka mēs esam uh, sagatavojuši labus kompromisus un tādēļ, kā tautas uh, partijas ēnu referents, es atbalstu kompromisus viens un divi par eh, debitkaršu un kredītkaršu maksājumiem, trešo kompromisu par maksājumu karšu definīciju. Eh, šis jēdziens eh, komisijas priekšlikumā ir izmantots vairāk kārtīgi un mēs, es piekrītu, ka tas ir jānodefinē precīzāk. Tāpat atbalstu ceturto kompromisu, kas pārēdz, ka divus gadus pēc regulas stāšanās spēkā komisijai ir jānāk klajā ar īstenošanas izvērtējumu ziņojumu. Uzskat, ka šis periods ir pietiekams, lai regula parādītu savus rezultātus, kas attiecās uz uh, uh, starpbanku darījumu nodavām. Mēs vienojāmies par 0,2% debetkartēm un 0,3% kredītkartēm. Domāju, ka e, viena gada periodu piemērošana visiem e, iekšzemes un starpbā, starpvalstu ma, karšu maksājumiem būtu ļoti labi un tas nemaldinātu iesaistītās puses. Atbalstu šos priekšlikumus. E, papildus tam, kā ierasnēja De Jongkungs attiecībā uz mikromaksājumiem, ka dalībvalsts var noteikt minimālo mm, eh, komisijas maksu šādiem darījumiem, kas veikti ar kredītkarti vai debetkarti. Bez tam gribētu pievērst jūsu uzmādību attiecībā uz cienīt visas kartas normu, ko ierosināja komisija tirgotājiem būs iespēja akceptēt tās maksājumu kartes, piemērojot vienotu, kas, kam tiks izmantot starpbanku komisijas maksas un citas noraidīt. Bet ja mēs regulēsim šo starpbanku komisijas maksas un noteiksim um, griestus, tad šim, šai normai attiecībā uz visu karšu pieņemšanu nav pamata. Un bez tam uz patērētājiem nebūs īsti skaidrs, vai karte tiks pieņemta vai netiks pieņemta, un tādēļ viņi atturēsies maksāt ar karti, un tas savukārt neatbilst šīs regulas mērķiem. Tādēļ, kolēģi, aicinu jūs balsot par manu grozījumu, 18, 80. grozījumu, kas uh, paredz uh, svītrot šo normu. Paldies! Liels paldies par to, ka skaidri atreferējāt par izsaukumu teikto vaņiekums. Ko jūs domājat? Paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, mums kopumā nebija problēmas ar šo atzinumu. Gribu pateikties referentam Bielan kungam kurš izrādīja ļoti konstruktīvu pieeju un tiešām viņa kompromisu grozījumi tik labi uzņemti grupā, un es piekrītu tiem grozījumiem, kuru mērķis ir vienkāršot tekstu struktūru, precizēt to, tajā pat laikā atstājot vairāk laika dalību valstīm īstenot tekstu. Man ir liels prieks, ka komisija eh, tiek aicināta izvērtēt eh, šo situāciju jo dažreiz, protams, ir šīs saucamās slēptās maksas, un tāpēc es aicinu kolēģus atbalstīt šos grozījumus, kas kopumā uzlabo tekstu, un domāju, ka tas attiecās ne tikai uz naudas plūsmu starp bankām, bet ka tas pat tiešām ietekmē patērētājs. Atbal, aicina atbalstīt 79. grozījumu, kas aicina um, bankām vienlīdzīgi uzņēmties um, izdevumu sekšanu kopā ar tirgotājiem, kā arī atbalstīt 74., 87. un 75. grozījumus. Noslēgumā. Lai arī kopumā domāju, ka šī vienošanās ir pozitīva, tad personiski domāju, ka būtu svarīgi atstāt zinām elastību dalību valstīm, lai tās noteiktu griestus debetkaršu maksājumiem, lai mēs varētu ņemt vērā situāciju, specifisko situāciju atsevišķās dalību valstīs. Es saprotu, ka tas ietekmēs pārobežu tirsniecību, bet tajā pat laikā domāju, ka ļoti labi pastrādājas ne tikai referents, bet arī visi ēnu referenti ar kuriem kopā tiešām strādājām Eiropeiskā garā. Paldies! Paldies, Šmita kungs! Paldies, priekšsēdētāja! Un paldies referentam Bielan kungam! Es domāju, ka viņš patiešām ir padarījis labu darbu un noteikti var atbalstīt visus viņa kompromisa grozījumus. Bet man ir jāsaka, ka šī varētu likties viegla likumdošana, bet man tā nav, jo es esmu bijis pret šo domu jau no paša sākuma. Nav viegli būt eh, liberālim, vismaz mūslaikos, bet es neatbalstu šo griestu noteikšanu principā. Es domāju, ka tas ir nepareizi. Bet, nu, tagad es domāju, ka jā, kaut kas ir jādara. Un Es zinu, ka ir vairākas parlamenta rekomendācijas bijusi jau iepriekš, mm, bet man jāatzīst, ka es nebalsoju par tām, jo es esmu uzskatījis, ka privātie uzņēmumi var eh, rīkoties eh, paši pēc saviem ieskatiem, tajā pat laikā būt godīgi. Nu, es esmu liberāls, ko lai dara, bet, nu, patreiz šo konkrēto priekšlikumu es atbalstu es esmu ticis kritizēts par to, bet to es piecietīšu. Un es domāju, ka tiešām kaut kas ir jādara. Šis tiesiskais pamats 114. pāns parasti tiek izmantots eh, tādos uh, duļķainos ūdeņos, bet šajā gadījumā es domāju, šī panta izmantošana par tiesisko pamatu ir pieņemama. Un ja mēs gribam īstu patiesu reāli vienoto tirgu, kas funkcionē, tad es domāju, mums kaut kas ir jādara attiecībā uz šiem starpbanku darījumu maksājumiem. Pat amerikāņi kaut ko ir darījuši jau lietas labā. Uh, Nu jā, es eh, tur pirks sakrastotas, jā, bet, nu, katrā ziņā es to darīšu. Attiecībā uz šiem mikromaksājumiem. Šis jautājums izskanēja. Bilankungs, jūs sakat, ka mēs esam nokavējuši, bet es ceru, ka nē, jo mēs jau par to runājām sanāksmē Strasbūrā. Es domāju, ka Dionga kungs cilvēks redz šo efektu, ko mēs varētu panākt, jo manā valstī šie maksājumi par šādiem mikromaksājumiem dramatiski pieaug, un man tas nepatīk. Un arvien vairāk ir uh, tiešām jāmaksā par to, ja par šokolādes tāflītes iegādi tiek maksāts ar kārti. Bet, nu, katrā ziņā Bielan kungs, es domāju, ka mums izdosies panākt uh, vienošanos. Paldies. Well, thank you for your clear exposition and... Um... Liels paldies par jūsu skaidro stāstījumu un arī par pragmatisko pieeju. To es tiešām respektēju. Tagad Rūlas kundze. De Jonga kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos patiešām sirsnīgi pateikties referentam. Mums bija ļoti veiksmīga tikšanās Strasbūrā un praktiski visos jautājumos un visos kompromisos mana grupa labprāt viņu atbalstītu. Es runāju par kādu problēmu jau ēnu referentu sanāksmē. Man tā šķiet tāda dilēma, un Ola Šmits arī to pieminēja. Šī joma ir tāda sarešķīta, šeit ir ļoti daudz pretrunīgi interešu. Viena no interesēm, ko es vēlētos aizstāvēt, ir patērētāju ilgtermiņa intereses nodrošināt, ka viņiem ir iespēja izmantot karti, ko ir izdevusi amerikāņu kompānija, tātad Visa vai master, Masterkarte, vai arī izvēlēties Eiropiešu karti. Ir arī tādas mazākas kartes dažās Eiropas dalību valstīs. Visās valstīs tāda nav. Piemēram, Nīderlandē mūsu nacionālo sistēmu pārpirka maestro. Tas nozīmē, ka patērētājiem ir ļoti maz izvēles. Mums ir jāpaļaujas uz šo sistēmu, jo īpaši, ja runa par mazajiem mikromaksājumiem. Ņemot vērā šo informāciju, es domāju, ka vajadzētu pievērst uzmanību šai problēmai. Varbūt nevajadzētu rīkoties eh, šeit tā ļoti precīzi. Es pat sākumā iesniedzu grozījumu nosakot, kādu summu var iekasēt mikromaksājumā viena maksājuma ietveros. Pārdevēji īsti nepriecājas par šādiem ierobežojumiem. Ēnu referents sanāksmē mums bija ļoti labas diskusijas, mēs gribējām to atstāt dalībvalstu ziņā, taču mēs varētu dot iespēju šādā veidā rīkoties, lai mazās kartes varētu izdzīvot. Un galu galā tas būtu arī patērētāji interesēs, jo viņiem būtu lielāka izvēle. Un pārdevējiem arī būtu labāk, jo uh, viņi varētu izvēlēties, kuras kartes viņi akceptē un kuras nē. Uzskatu, ka veids, kādā tas ir formulēts, ir ļoti labs. Tas nozīmē, ka daudzas grupas to atbalstīs. Uh, un tas arī um, izgaismo šo problēmu ekonu komitejai. Es ceru, ka mēs varēsim vienoties par šo priekšlikumu. Well, thank you. <coughs> Labi, paldies. Šķiet, ka tika izteikti ļoti konstruktīvi priekšlikumi un idejas. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Stēlers kundze. Jā, lūdzu, kāpēc gan ne? Paldies, priekšādātāji. Liels paldies arī referentam un ēnu referentiem. Es iesniedzu vairākus grozījumus, tāpēc man ir liels prieks redzēt, ka referents atbilda, a, akceptēja manus grozījumus, kurē runa par to, ka dalību valstīm ir jābūt iespējām ieviest zemākus griestus atbilstoši nacionālajai likumdošanai. Man ir prieks, ka tas tiek atbalstīts. Tāpat arī mani priecē tas, ka daudz mani grozījumi tika pieņemti. Es uzskatu, ka šis jautājums ir komplicēts un daudziem cilvēkiem uh, šī joma pēc um, apspriešanās um, rodas skaidrība, ka īsnībā šeit ir ietvērti daudz un dažādi aspekti. Un, ja cilvēki saprot, ka viņi arī ikdienā lieto kredītkartes, tik līdz kā dodas iepirkties, tad arī viņi saprot, ka viņi ir pakļauti šīm problēmām. Referenta kungs, es gribēju jautāt, um, vai mēs esam tātad atzinuma sagatavošanas komiteja. Ekon komiteja ir vadošā komiteja. Kā mēs varam cīnīties par to, lai iekļautu šos labos punktus? Zinu, ka Šmita kungs darbojas ekonu komitejā, es esmu aizvietotāja, taču es zinu, ka dažos gadījumos mūsu smagais darbs tiek zaudēts līdz tas nokļūst līdz vadošai komitejai. Šeit ir vairāk aspekti, kurus mums vajadzētu aizstāvēt. Mans jautājums būtu referentam, kā mēs varētu cīnīties, lai šis darbs nepazustu. Jā, patiešām ļoti interesants jautājums. Mums vajadzētu nodrošināt, lai Bīlēna kungs uh, reklamētu mūsu ieteikumus ekonu komitejā. Nezinu īsti, kāda ir šī formālā procedūra, bet šķiet, ka viņam vajadzētu būt uzaicinātam uz sanāksmi. Lielas paldies par diskusijām. Man šķiet, ka šīs priekšlikums ir patiešām svarīgs un jāvērz uz priekšu. Komisija un Vēzenbekas kundze mums norādīja, ka šīs jautājums um, tiek skatīts jau ļoti ilgi un beidzot ir pienācis laiks virzītos priekšu. Tas man daļēji atgādina jautājumu par viesabonēšanu mobilajiem telefoniem. Un daudz uzskatīja, ka vienkāršāk ir apgriezt uh, maksu. Tā skaitā arī liberāļa Šmita kungs mēs redzam, ka viesabonēšanas jomā tirgus sāk darboties tieši mūsu intervences dēļ. Mums ir jāskatās, kāds darbosies tālāk nākotnē. Tagad došu vārdu Vēzenbekas kundzei, lai viņa mums pastāstītu, ko viņa domā par kompromisiem, un pēc tam Bīlena kungam vārds kopsavilkumam. Paldies! Liels paldies arī par konstruktīvajām sanāksmēm, kādas mums šeit ir bijušas. Var izteikties īsi. Uh, Kopumā mēs atbalstām grozījumus. Iespējams, vispirms par diviem punktiem, pēc tam par šo vispārējo Šmitakunga komentāru. Par pārējais periodu redzam, ka tas ir tāds kā risinājums ļoti daudziem komentāriem, jo īpaši, ja runa par grūtībām, kas ir sagaidāmas attiecībā uz pārobežu iegūšanu. Šis ir tiešām pieņemams risinājums. Komisijā mēs vienmēr uzskatām, ka Ja e, šī pārēja notiek vienā posmā, tad tā nedrīkst vilkties pārāk ilgi. Mēs uzskatām, ka seši mēneši būtu ļoti laba, e, ļoti labs periods, jo e, šai pārobežu iegūšanai jau jābūt pabeigtai pēc diviem mēnešiem. Viens gads būtu pārāk ilgi. Pārējā varētu noteikti notikt ātrāk saskaņā ar konkurences noteikumiem, bet tas ir kompromiss un līdz ar to arī risinājums. Ar Attiecībā uz jautājumu, kas vēl nav atrasināts par mikromaksājumiem, šeit es saprotu Bīlēna kungā komentāru par to, kādā veidā tad ir jādefinē mikromaksājumi. Varbūt šeit mēs varētu smelties iedvesmu ekon grozījumā, kur ir vienkārši teikts, ka ir paredzēta fiksēta maksa un arī procentuāls maksājums, un līdz ar to var, ir jāizvēlās zemākais. Uh, Tādā veidā mēs varam vispār apiet jautājumu par to, kas ir mikromaksājums. Mēs redzam, ka tā varētu būt tāda kā minimālā summa. Minimālā summa, kas pašlaik tiek ieteikta, īstenībā nav pārāk zema. Ja mēs e, uzskatām, ka tas, šī summa ir ekvivalenta maksai, kāda ir jāveic par 35 eiro, tātad jebkura maksa par mazāku maksājumu būtu ekvivalenta 35 eiro maksājumam. Tas īsnībā nav zēmu, un mēs baidāmies, ka beigās tas viss būtu banku interesēs. Daudzi pārdevēji varētu pieprasīt, lai par mazāku maksājumu viss tiek maksāts skaidrā naudā. Un uh, Līdz ar to šis jautājums vēl nav atrasināts. Citās debatēs es arī dzirdēju uh, komentārus par minimālo summu, un tika minēts, ja jums ir šī minimālā summa, tad varbūt ir vajadzīgs noteikt arī maksimālo summu. Un šķiet, ka tas ir visnotaļ saprātīgi. Ja tiek maksāts par braucienu un maksājums ir vairāk nekā 1000 eiro, tad, protams, varbūt varētu arī šeit paredzēt maksimālo summu. Jebkurā gadījumā es to visu atstāju jūsu gudro galvu ziņā, un tagad atbildi uz Šmita kunga vispārējo komentāru. Mēs jūtam līdzi konkurences ģenerāla direktorātam. Komisijā tā ir vieta, kur cilvēkiem nemaz negribas regulēt cenas, taču šajā pasaulē pēc 20 gadiem cenšoties uh, nodrošināt godīgu konkurenci. Eh, konkurences ģenerāla direktorāts eh, uzskata, ka vajadzētu sākt regulēt cenas. Mēs sapratām, ka atstāt visu um, uzņēmumu ziņā, tātad cenu regulēšanu, mēs nevaram nodrošināt to, ko mēs vēlamies nodrošināt. Īsnībā mēs izvēlējāmies mazāko no ļaunumiem, bet varbūt tas var jūs arī nomierināt, jo Pēc dažiem gadiem ir paredzēta komisijas pārskatīšana. Šķiet, ka jūs esat to pārcēluši uz priekšu, tātad tas nozīmē, ka tas ir visnotaļ ambiciozi. Protams, ir jāskatās uz tirgus attīstību, un pašreizējiem tiesību aktiem ir jāseko līdzi uh, dažādiem noteikumiem, kas ļauj stimulēt uh, tirgus spēlētājus. Ja iekļūšana tirgu no, notiek tādā efektīvā veidā, tad iespējams šī vēlme regulēt cenas mums arī samazināsies. Lielas paldies par šiem skaidriem komentāriem, un paldies arī par jūsu iedrošinojošajiem vārdiem attiecībā uz mūsu komitejas darbu. Bīlenkungs. Paldies priekšsēdētāji, un paldies visiem, kuri izteicās šajās diskusijās. Jāsaka, viens jautājums vēl ir neatrisināts, tas ir uh, deputāta De Jonga grozījums, un kā jau teica Eiropas komisijas pārstāvē, ar to ir saistītas zināmas seka, zināmas konsekvences, nevienmēr tādas, ko esam vēlējušies, un es domāju, ka mēs varētu vēl izmantot e-pas, lai noprecizētu uh, šo grozījumu un varbūt un piekdienas uh, pēcpusdienā saņēmām informāciju, ka sociālisti varbūt nebūs gatavi atbalstīt to, bet mums vēl ir laiks rīt līdz pusdienām, un varbūt, ka tomēr uh, atradīsim kādu zelta vidusceļu, kas būs pieņemams visām grupām. Tālāk viss Pārējos kompromisus lielākā daļa politisko grupu arī atbalstīt, un tas man tiešām ir ļoti patīkami, un ar nepacietību gaidu balsojumu. Paldies! Right, well, as... Paldies, kā jau teicāt, balsosim rīt. Un tad mēs esam mainījuši arī balsošanas uh, secību, un tad vispirms pēc diviem atsevišķiem balsojumiem par triālogiem, tuvu pulkstens eh, desmitiem balsosim par jūsu ziņojumu un ekon 20. februārī nākamnedēļ eh, balsos par šo ziņojumu un es esmu pārliecināts, ka Belāna kungs noteikti sastrādāsies ar kolēģiem no ekon komitejas, lai mūsu viedoklis taptu zināms eh, komitejai. Nu, un, uh, domāju, ka mums jāstrādā pie tā, lai mūsu pozīcija atspoguļotos grozījumos. Lielas paldies, ka piedalījāties šajā pēcpusdienā sanāksmē. Tiekamies rīt no rīta, pulkstens deviņos precīzi. Un uzklausīsim jauno komisijas priekšlikumu par muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām. Tālāk par to runāsim uz pulkstens desmitiem un pēc tam balsosim uh, par. Uh, kompleksiem ceļojumiem, par eh, pārējiem jautājumiem un būs arī Vinholces kundzes eh, ziņojums. Lielas paldies vēlreiz un vēl jums jauku vakaru!